ienākumu nodokļu tiesību aktu kopumu pieņemto komisijas lēmumu. Un pirmām kārtām lūkšu komisāru uzstāties. Tas būs Moskavīsī kungs. Lūdzu, ieņemiet vietu. Un jums vārds debašu uzsākšanai. Commissioner. Merci. Euh, Lielas paldies, priekšsēdētāji. Godātie parlamenta deputāti. Esmu apņēmības. Uh, pilns at, atbal, saistībā ar iepriekšējām debatēm un tur izteikto solījumu pastāstīt jums par to, ko dara komisija, lai, star, lai veidot uzņēmumu ienākumu nodokļu tiesību aktu kopumu. Tas ir tiešām solījums, ko es jums paudu. Un lūk, mana atbilde. Turklāt tas, protams, atbilst arī tiem pasākumiem, ko mēs, piemēram, martā un jūnijā pieņēmām, tas nāk kā turpinājums. Mēs konstatējam, ka nepieciešams rīkoties strauji un pārliecinoši attiecībā uz uzņēmumu ienākumu nodokļu un e, jomas regulēšanu. E, to prasīja no mums, prasījāt no jums jūs kā Eiropas parlaments. Mēs komisijā šo prasību uztvērām, e, pār, vēlamies, protams, uz to rēģēt, lai šī nodokļu joma būtu daudz pārskatāmāka un efektīvāka. Tas, protams, eh, svarīgi gan politiskā līmenī, un tāpēc šī tēma eh, nevarēja tikt virzīt uz priekšu bez jūsu iesaistīšanās. Nu, to tagad arī no jums gadām. Jūs jau zinat, ka jūs vienmēr iesaistāties eh, tiesību aktu pieņemšanas posmā un esat tie, kas uzstājas konkrētu mēru un pasākumu pieņemšanu, lai cīnītos pret nodokļu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, lai nodrošinātu to, ka nav izvairīšanās no nodokļiem un normas ir vienādas pilnīgi visiem Eh, parlamentā pagājušajā gadā likām priekšā, likāt priekšā arī ziņojumu no taks un ekonu komitejas, kur izteicāt savas rekomendācijas dažādiem pasākumiem. Tas mums nenāca kā pārsniegums. Protams, eh, ceru, ka tagad klausoties mani, jūs konstatēsiet, ka šīs rekomendācijas esam ņēmuši vērā, esam tās iekļāvuši savā paziņojumā, savos e, projektos Nu, bet lūk, tagad pastāstīšu jums vairāk par pašu pakotni. Mēs vēlamies šo reformu veikt tāpēc, ka pašos pamatos ir viens ļoti svarīgs un šokējošs apgalvojums. Ir tādu uzņēmumu šobrīd, kas nemaksā savu taisnīgu nodokļu davu, daži pat nemaksā nodokļus vispār, un tā ir situācija, kas jāsaka daudziem mūsu pilsoņiem ir pilnīgi nepieņemama stratēģija, ko es eh, saucu par tādu apiešanas stratēģiju, protams, bazēt uz to, ka, tā, ka var izvairīties no dažāda veida nodokļiem, izmantojot dalību valstu nodokļu sistēmas, dažāda veida mm, pārvietošanās iespējas mm, tādā sarežģītā veidā, un lai cīnītos pret to, eh, lūk, liekam priekšā jums pakotni, kas balstīts uz četriem pielāriem. Pirmām kārtām ehm, pirmām kārtām uz vienu principu, ka uzņēmumam jāmaksā nodokļi tur, kur, šie, kur radusies peļņa, kas tiek ar nodokļiem aplikta. Tātad, lūk, šādā veidā fiskālai konkurencei ir jābūt godīgai, saprotamai, pārskatāmai, ir jābūt saskaņotībai starp Eiropas Savienības iekšējo dimensiju šeit nodokļus, protams, ņemot ārā arī ārējo dimensiju. Atgriezīšos vēl pie šī pīlāra vēlāk. Tālāk at, pagājušajā nedēļā priekšā liktās uh, iniciatīvas arī at, uh, runā par uzņēmumu darbiniekiem. Tātad, kur tiek pieņemta darbā darba ņēmēji un kur tiek gūta peļņa, arī šeit ir jābūt saskaņotībai. Te ir pieņemti instrumenti un tas pamatojas uz jūsu paustajām rekomendācijām. Esam izstrādājuši direktīvas priekšlikumu. Uh, kas eh, ir ar nosaukumu vēršanās pret nodo, izvairīšanos no nodokļu maksājumiem. Ar šīs iniciatīvas parādību mēs vēlamies izvarīties no tā, ka uzņēmumi no, nodod peļņu no, piemēram, filiālēm uz kaut kādu mītnes eh, mātes, uz vietu uz mātes uzņēmumu, kas atrodas citur, peļņa tiek maksāta citur. Uh, un tiek izmantoti pavisam citi instrumenti, tādas kā hibrīd schēmas, lai samazinātu ar nodokļiem apliekamo peļņu konkrētās dalība valstis. Mūsu izstrādātie pasākumi, ko esam iekļāvuši šai direktīvā, jūs redzēsiet, pilnībā atbilst arī ekon un taks komitejās izstrādātajiem ziņojumam un tur iekļautajām rekomendācijām, un, un tā tad nāk tieši no pašiem jums. Šī, šo direktīvu, šīs direktīvas noslēgumā turklāt iekļaut arī rekomendācija vērsties pret jebkādu veidu ļaunprātīgu nodokļu sistēmas izmantošanu. E, tātad par dažādu veidu mākslīgām schēmām un struktūrām, lai uzlabotu, respektīvi, savu situāciju, respektīvi samazinātu maksājumu nodokļu apmēru, izmantojot kaut kādas trešās valstis un tam līdzīgi turklāt Eh, tiek noteikts, ka nodokļu, izmantojumā nodokļu sistēma ir eh, tā jāatbilst valstī, kurā uzņēmums dibinās, tajā un neatkarīgi no tā, cik labvēlīgi vai nelabvēlīgi uzņēmumi tā ir. Trešais pīlārs, un tas ir ļoti svarīgs pīlārs, un to par to savu mandātu laikā cīnos, ir fiskālā pārskatāmība, cauradzamība. Šeit arī runājam par direktīvu, par direktīvas projektu, tātad vēl viena direktīva, kur runājam par atskaitīšanos eh, par katru valsti atsevišķi Domāju, ka tas nesīs veselu revolūciju fiskālās pārskatāmības jomā Eiropas Savienībā. Konkrētā tie mēri un pasākumi, ko likšu jums priekšā, ļaus apmaināt, ap, pieda, saņemt svarīgāko informāciju par uzņēmumiem, nodokļu maksāšanas sistēmām, par, par, par konkrēto valsti. Un šajā direktīvas priekšlikumā mēs e, izmantojam SAU direktīvu un priekšlikumus, tātad atskaitīšanās pa valstīm Tas nozīmē, ka arī varas iestādes attiecīgās nodokļu maksāšanas kontrolas inspekcijas varēs daudz labāk kontrolēt to, kas notiek konkrētajā valstī pa filielēm, vai attiecīgās normas tiek transponētas, kā tiek ieman, izm, ievērot standarti, tā kā to nosaka e, starptautiskā līmenī. Es arī zinu, ka daudzi no jums vēl šai jomā, pārskatāmības jomā, iet vēl ārā, vēl tālāk un turklāt šos pa valstīm sagatavotos ziņojumus padarīt publiskus. Nu, protams, ka savā ziņā jau e, nekas nevar būt vienkāršāks, bet tāpat laikā e, tas mums diez vai, iz, e, diez vai izdosies, jo Jo tāpat laikā ja, um, var jums skaidru un gaišu teikt, ka es atbalstu šādu uh, publiskotu ziņojumu sagatavošanu pa valstīm, bet tāpat laikā, protams, tādā gadījumā ir jāizstrādā zināma parametra un komisija uh, grasās to arī darīt, bet uh, šī, šis jautājums nav viennozīmīgs. Uh, Šobrīd pētījumi liecina, ka pagaidam uh, eh, ir, vaid, ir vajadzīgs veikt ietekmes novērtējumu, kas notiktu, ja šāda veida ziņojumi tiktu publiski, padarīt publiski pieejami. Un jūs jau ļoti labi zināt, ka šeit lielā mērā runājam arī par uzņēmumu konkurēt spēju, par investīcijām un komerc noslēpumiem. Uh, eh, un ietekmes novērtējuma rezultātā ir jāpasaka, vai šāda veida pub ziņojuma publiskošana neietekmēs negatīvi eh, šāda veida nianses. Tātad nu, šo jautājumu jāskatās visai pragmatiski, nedrīkstam paļauties kaut kāda veida ideoloģijai un aizmirst par mērķiem, ko vēlamies panākt. Tālāk. Vēlamies atjaunot veselīgu nodokļu konkurenci, taisnīgu nodokļu konkurenci. Uh, vienotajā tirgu. Un te es runāju gan par konkurenci starp dažādu veidu ekonomiskiem operatoriem, kā uzņēmiem, gan arī starp dalību valstīm. Jo tas, kas šobrīd norisinās no uzņēmumu līmenī, ir tā, ka nepastāv vienlīdzības, piemēram, starp MBU un daudznacionālajiem uzņēmumiem, jo varu tagad izteikties pavisam konkrēti, dažādi daudznacionāli uzņēmumi ir, protams, ar plašākiem resursiem un var līdz ar to uh, dažādā veidā organizēt savu darbību atkarībā no nodokļu sistēmas. Viņiem turklāt ir arī dažāda veida juridisko konsultāciju pieejamība un tā tālāk. Sakot, MVU tā šāda veida papildu līdzekļu nav. Un tāpēc tiem uz saviem pleciem nāks izņemt, iznest to grūtāko daļu ir ārkārtīgi nodrošināt vienlīdzību šai ziņā un panākt godīgu konkurenci. Un lai nav tā, ka priekšroku saņem tie lielie uzņēmumi, kam ir līdzekļi, bet kas līdz ar to var izvairīties nodokļu maksāšanas. Un jāsaka, šobrīd 30 eh, par 30% lielāks nodokļu sloks gulst uz MVU pleciem nekā uz daudznacionāliem uzņēmiem. Un tā šāda veida faktu nedrīkstam uzskatīt par normālu. Tas nav pieņemami. Tāpēc komisija ar šāda veida direktīva vēlas vērsties pret visādi veidu finanšu schēmām, ko izstrādā daudznacionālie uzņēmumi, lai nemaksātu nodokļus. Ir vajadzīga līdz ar to arī godīga konkurence dalību valstu starpā, respektīvi, te runājam par nodokļu apliekamo mm, bāzi. Ir dalībvalstis, kas šai jomā jau ir sākuši pieņemt mērus nodokļu jomā, ir pieņēmušas tiesību aktus eh, šajā jomā, bet citas valstis, jāsaka, to vēl nav izdarījušas. Tā visa rezultātā esam nonākuši pie īpaši netaisnīgas situācijas, jo, piemēram, atsevišķas valstis, kas pieņēmušas pas, pasākums, lai no šāda veida nodokļu sistēmas ļaunprātīgi nevarētu izvairīties, eh, nu, ir tādā nelabvēlīgā situācijā nekā tās, kas to nav darījušas. Līdz ar to eh, šī situācija ir jāmaina tā, lai būtu vienlīdzība arī dalībvalstu starpā. Un visbeidzot, pēdējais pīlārs - ārējā stratēģija šai jomā Eiropas Savienībā Un te vēlamies runāt par tādu globālu risinājumu, globālu, rakstu, globālu raksturu problēmai. Te, protams, būs vajadzīga tāda kopēja Eiropas Savienības pieeja attiecībā uz. Uh, Uh, darbību, ko īsteno dalībvalstis ārpolitikā. Te runājam tātad par to, ka nevēlamies nonākt pie nodokļu erozijas tādā ziņā, ka uzņēmē darbība tiek pārvietot uz ārzemēm. Te mums, protams, būs jāstrādā starptautiskā mērogā un domāju, ka pirmām kārtām jā, jāstrādā ar trešām valstīm, kas uh, līdz šim nav sākuši sadarbību ar mums un ar, līdz ar to rada draudus iekšējiem tirgumu. Komisija ir strādājusi kopā ar saviem starptautiskajiem partneriem, lai virdītu uz priekšu labu pārvaldību fiskālajā sociālajā jomā starptautiskā līmenī. Eh, bet, kā jau teicu, šī joma nebūs vienkārša, un te jau un strikti ir jāpasaka, ka mēs nevēl, negrasamies būt iecietīgi par tiem, kas, nevēl, kas nevēlas ar mums sadarboties šai jomā, un tādējādi veicina izvairīšos nodokļiem. Iz, esam izstrādāsim virkni pasākumu, kas būs konkrēti, kas ietilps kopējā Eiropas stratēģijā, piemēram, tiks izveidota. Uh, uh, Eiropas sarakstu, un te uzsvarābus vārdus Eiropas un sarakstu ar tām trešām valstīm, kas nesadarbojas nodokļu jomā. Un zināmā mērā, eh, un tas būs tāds kā vadlīnija kopums ar attiecīgi reitingiem dalībvalstīm, eh, tre, lai tās zina, kuras trešās valstis ar kādiem kritērijiem darbojas. Ar to vien, protams, nepietiks, bet es domāju, ka tas tomēr piedāvās informāciju, tas radīs debatas, tas ļaus situācijai attīstīties. Un, piemēram, dalībvalstis, kas tad tiks no saraksta izslēgtas, tad attiecīgi uz to varēs arī nodarbīt, no, norādīt, sakot, ka lūk, to darbība ir atbilstīga. Tad būs arī, piemēram, eh, vēl viens saraksts ar kritērijiem, objektīviem kritērijiem, tā kā to vēlējās Eiropas parlaments, kuras varētu izmantot dalībvalstis eh, dialogu ar trešām valstīm. Pārskatāmība, fiskālā pārskatāmība, fiskālā konkurence, taisnīga fiskālā konkurence, ārpolitika, lūk. Šāda veida četri pīlāri eh, ietilps kopējā tiesību aktu pakotnē, Nu, varbūt tādus pāris vārdus tādā tehniskālā līmenī par to, kā šāda veida pakotne tiks īstenota. Ar šīs pakotnes palīdzību globāli varēsim e, nodrošināt atbilstību SAO principiem. Kādi tad būs šie papildus elementi? Pirmām kārtām mums ir jāizvairās e, no tā, ka geogrāfiskais stāvoklis spēlē šeit lomu, ir jāņem vērā tāpat laikā mūsu iekšējā tirgus specifiskās īpašnī, īpašības. Uh, ir jāizvairās arī no tā, ka šie tiesību akti tikai daļēji tiek īstenoti. Tādā veidā pakotne nenesīs vēlamos rezultātus. Tāpat laikā jāpieļauj arī atsevišķi iniciatīvas, kas iet tālāk, piemēram, BEPS jomā. Uh, Jo galu galā mm, grib norādīt, ka jūsu debatēs tas skaidru un gaišu parādījies, ka iespējams virzīties vēl vairāk uz priekšu. Mēs kā Eiropas Savienība integrētā veidā esam daudz spēcīgāki. Uh, Ir arī tādi, kas šai parlamentā ir uzdevuši jautājumu par to, eh, cik konkrēti spējīgi un pievilcīgi ir Eiropas Savienības ekonomika, ja turpinam to šādā veidā regulēt. Nu, te nu atsaukšos uz eh, to, ka mūsu šorīt, šorīt ierosinātās iniciatīvas nav nekādā veidā naidīgas vai konkurenci ierobežojušas, ne gluži otrādi. Tie instrumenti, ko šeit jums lieku priekšā, zināmā mērā veido tādu kā mozaīku no kopējiem dalībvalstu instrumentiem, kas papildina vienoto tirgu, padara to spēcīgāku un ļauj eh, Eiropas uzņēmiem kļūt konkurētspējīgākiem. Uzlabojot fiskālo situāciju Eiropā, mēs uzlabosim arī uzņēmumu situāciju, to uzņēmumu situāciju, kas spēlē pēc noteikumiem. Un piedāvās skaidru spēles noteikumus arī turpmākai darbībai. Noslēgumā gribu teikt, lūko, nu tad eh, šī pakotne tiks izstrādāta likums priekšā šogad, kā jūs redzat, tā ir ļoti ambicioza, tā ir ar globālu perspektīvu, globālāk varbūt nekā jebkad iepriekš. Un, protams, ka jums kā parlamentam būs tas viss jāizvērtē. Tāpat laikā tā ir tikai, tas ir tikai pirmais sākotnējais solis turpmākām iniciatīvām, ar ko nāksim klajā. Šogad, kā jūs zinat, Mēs turklāt nāksim ehm, šogad arī ar, ar tie, klajā ar priekšlikumiem par tiesību aktiem par nodokli apliekamo ehm, bāzi. Tādā veidā cenšoties izstrādāt ekonomiskās darbības optimālus pamatus nu, centīsimies šo procesu virzīt uz priekšu priekš pēc iespējas ātri. Dienas šobrīd strādā pie priekšlikumiem. Uh, bet tas, protams, būs pakāpenisks darbs. Eh, uzreiz blokā mēs nenāksim klajā ar visu vai direktīvu blokā. Mums neizdosies nevienu par to uzreiz pārliecināt. Ir jāstrādā pakāpeniski, jāredz, kādas ir šīs rezerves, manevrēšanas iespējas, kas ir iespējams, kas nav. Un, godātie deputāti, protams, eh, šie dokumenti ir jāizskata ne tikai parlamentā, bet arī padomē nenoliedzami. Un ir vajadzīga arī zināma vienprātība. Un ša, cerams, ka šādā veidā mēs ievērosim arī suverenitātes principu. Komisija var jums apsolīt, ka tā ir apņēmības pilna cīnīties pret visa veida krāpšanos nodokļumā, pret izvairīšanos no nodokļiem, un šī pakotne, cerams, būs labs ieguldījums šai cīņā. Es tāpēc tagad eh, patiešām ceru, ka jūs man atbalstīsiet šai cīņā. Es domāju, ka mums ir jācīnās pret veisa veida eh, efektivitātes trūkumu, pret sociālo netaisnīgumu, ko izraida, izraisa izvairīšanās nodokļiem. Nodokļu maksātājiem šobrīd ir jāsaņem atbalsts no mums. Viņi ir tie, kas cieš no konkurences krupļojumiem, no izvairīšanās no nodokļiem, no uzņēmumu puses. Un tādā veidā, pieņemot šos uh, pasākumus, mēs atbalstīsim visu, mēs atbalstīsim iedzīvotājus, veselības aprūpas sektoru, tautsemniecību kopumā. Visu visu iespējamo, un tāpēc mums nepieciešams dot arvien vairāk taisnīgums šai kopējā fiskālajā jomā, e, gan ārpus Eiropas Savienības, gan tās ietvaros. Un 2015. E, gadā jau sākām iet šai virzienā, jūs jau ļoti labi zināt, e, direktīvu par automātisko informācijas apmaiņu nodokļu un nolēmumu gadījumos, ko parlaments atbalstīja, un pakotne, ko mēs pieņēmām turklāt arī Ehm, citās jomās tas viss ir ehm, ārkārtīgi svarīgi, un es ceru, ka Eiropas parlaments ar komisiju turpmēs arī, tu, arī turpmākajos mēnešos ļoti labu sadarbību strādājot tālāk pie fiskālās pārskatāmības uzlabošanas, tā, lai mēs nonākam pie, tā, pie tādas realitātes, ko vēlamies redzēt savā priekšā. Thank you very much, Commissioner. No... Paldies, komisār kungs, un tagad es sākšu debates. Vispirms Salamas Ūra kungs. Jo, merci, madame. Liels paldies, priekšsēdētāji Komisāra kungs, es gribētu apsveikt gan saturu, gan arī šī kopuma eh, kalendāro plānojumu. Un eh, tas eh, tiešām saskan arī ar rekomendācijām, ko pieņēmā parlamentā gada beigās. Es gribētu uzteikt arī ļoti lielisko mūsu institūciju sadarbību. Un ļoti žēl, ka nav neviens no Nīderlandes prezidentūras, jo viņi varētu arī pastāstīt mums sīkāk par sekām šī projekta virzīšanas gaitā sešu mēnešu garumā. Um, šeit ir paplašināta debate pēdējo mēnešu laikā iesaistot gan nacionālos parlamentus, un tie ir 28 parlamenti, un pat arī iesaistot citu valstu parlamentus no ESAO valstu grupas, kas arī piesaistījās šim darbam. Šī sadarbība sākās kādu laiku atpakaļ. Mēs um, arī gribam strādāt par sabiedrības viedokli pēc Luxlīks uh, uh, skandāla. Ir nepieciešams sakārtot šo jautājumu. Uh, Google afēra ir komisks piemērs daudz gadu garumā mūsu valstis. Uh, slēpa šo situāciju, kas būtībā sniedz labumu multinacionāliem uzņēmiem, un tagad mēs atbalstam e, šo sistēmu, atbalstot tos, e, kas maksā vēl vairāk nekā multinacionālie uzņēmumi. Tātad te ir ļoti svarīgi runāt arī par šo daļu harmonizāciju. Uh, taksācijas režīma harmonizāciju uzņēmumiem, kas darbojas iekšā Eiropas Savienībā. Un ir arī ļoti labi šo informācijas publikāciju par valstīm. Tas arī atbalsta šo informācijas apmaiņas gaisotni, arī atsevišķi multinacionālajā uzņēmumi labprāt grib sniegt šādu informāciju, kamēr citi slēpjas ar komercnoslēpumu birkas. Bet um, tas ir ļoti svarīgi, ka komisija piedāvā veidu, kā cīnīties un sakārtot šo lietu. Uh, paldies, labdien visiem! Paldies Lamasūra kungam, un, kas runāja tautas partijas grupas vārdā, un tagad došu vārdu sociālas un demokrātu grupas pārstāvē Ferēras kundzei. Divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu sākt ar pateicības vārdiem komisijai. Komisija ir pildījusi savu solījumu Ir prezentēta ļoti ambicioza programma un ir iets ceļš, kas pēc būtības ir vēsturisko pārmaiņu ceļš un rezultāts. Tas uzrāda arī Eiropas Savienības veikumu tiešo nodokļu jomā. Komisija šeit ir spēlējusi līderlomu un ir reaģējusi uz sabiedrības noskaņojumu, ko paudis arī parlaments Mēs negribam, lai korporatīvā taksācija būtu <clears throat> tāds faktors, kas veicinātu nevienlīdzību nodokļu jomā. Un mūsu budžeti šobrīd ir grūtā situācijā, tāpēc šis jautājums ir jāsakārto. Tāpēc arī liels paldies komisijai par reakciju uz SAO institīvu. Es um, domāju, ka nevajadzētu Eiropas Savienībā vienmēr sēkot SAO, vajadzētu gluži otrādi uzņemties līderu vadību, kļūt par līderi nodokļu nemaksāšanas un izvairīšanās un nodokļu maksāšanas apkarošanas jomā. Un te ir arī mūsu taks komitejas rekomendācijas, kas ir ļoti noderīgas vadlīnijas šai ziņā. Uh, bet joprojām ir eh, lietas, kas ir saistīts ar definēšanu. Kas tas ir nodokļu paradīze? Tas nav īsti definēts, un mēs gribam, lai šeit notiek tālākais darbs. Eh, un vēl es gribētu pasvītrot, ka Eiropas parlaments gaida arī atbildi no Eiropas padoms. Eiropas padome ir jāturpina Eiropas komisijas piedāvātā filozofija. Mēs arī savā ziņojumā par to rakstam. Mēs atbalstam arī šos ziņojumus eh, par atsevišķām valstīm. Šī informācija no šiem ziņojumiem ir jāpublisko, tas saskan ar vienota tirgu un vienotās valūtas ideju. Un tāpēc ir diezgan dīvaini mums redzēt, ka šodien no Nīderlandes prezidentūras neviens nav ieradies. Uh, Es eh, gribētu pat citēt, ka dalību valstīm ir fundamentāla loma cīnoties pret nodokļu nemaksāšanu. Dalību valstīm ir jādara viss, lai stiprinātu sadarbību un taksācijas jomā Eiropas Savienībā. Un es ļoti ceru, ka padoma arī veiks savu uzdevumu šai ziņā. Eh, paldies EKR grupas eh, vārdā Lunes kungs. Paldies. Mēs šobrīd uzklausām politisko grupu pārstāvjus. Un zilās kartes um, procedūra iesāksies pēc tam, kad būs izteikšana grupu pārstāvja. Lūnes kungam vārds. Paldies! Es gribēju pateikties uh, uh, komisijai par šo paziņojumu. Es domāju, ka nevajag visu laiku runāt par augstākiem nodokļiem. Varbūt, ka vajadzētu sākt runāt par efektīvāku uh, uzņēmumu pārvaldību par zemākiem nodokļiem, jo uzņēmumi īstenībā ir tie, kas piedāvā darba vietas galvenokārt Eiropas pilsoņiem. Nu, ir jādomā arī par labāku informācijas apmaiņu, lai nevarētu izvairīties no nodokļiem, ir jābūt labākai informācijas apmaiņai arī starp uh, valsts ieņēmumu dienestiem, un es gribētu šeit uzsvērt vairākus aspektus. Arī mazajām dalību valstīm ir jābūt uh, konkurētspējīgām, ir jāsamazina nodokļi Tādēļ mēs uzskatām, ka fiskālā konkurence starp dalību valstīm ir nepieciešama. Uh, Tādēļ nu, nevajadzētu tā Eiropas Savienībā harmonizēt nodokļus tālāk. Ja mēs runājam par starptautisko kontekstu, ja būs vairāk saistību, kas ir um, nu, tādas ambiciozākas par starptautisko līmeni, tad īstenībā mēs paši sev nodarīsim kaitējumu. Un visu beidzot, mēs lūdzam, lai komisija tur doto vārdu un nevajag atkal uzlikt papildus slogu UM, eh, MVU pleciem. Mēs ceram, ka komisija patiešām turēs doto vārdu, jo tas ir vienīgais veids, kā garantēt uh, normālu nodokļu slogu un lai visus tos samaksātu godīgi. Paldies! Tagad uh, Alde grupas vārdā Toirera kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, dārgie kolēģi, kolēģes. Eiropas komisijas priekšlikums divām direktīvām ir liels tāds ieguldījums, lai uzlabotu godīgāku nodokļu konkurenci Eiropā, un takse komiteja patiešām arī uh, izdarīja tādus pašus secinājumus ar savu ziņojumu, kas uh, guva lielu balsu atbalstu plenārsēdē. Paldies, Moskavicī kungs, par jūsu priekšlikumiem, un tie sasaucas arī ar SAO. Uh, Uh, struktūru. Es gribētu teikt, ka no mūsu politiskās grupas viedokļa ir ļoti svarīgi, lai 28 dalību valstu likumdošanas akti neradītu kaut kādas lavierēšanas iespējas, un ko varētu izmantot lielie startautiskie koncerni, lai nu, praktiski nodokļu slogu samazinātu līdz nulei. Ja Sunday Times ir teikts, ka 2014. gadā 6 no 10 lielākajiem britu uzņēmumiem vispār vienmēr nav samaksājuši korporatīvo nodokli Lielbritānijā, lai gan ir guvuši 30 miljārdu mārciņu lielu pēļņu visā pasaulē. Nu, tas situācija ilustrē ļoti labi. Es domāju, tas mums patiešām uh, rada skaidrību, ka MVU, kas nevar izmairīt, izvairīties no nodokļiem tik lielā apmērā, uh, maksā bieži vien 20 līdz 25% liels nodokļus. Tādēļ vajadzēja situāciju galu galā sakārtot, ir jārada ietvars Eiropas līmenī, godīgi spēles noteikumi, kas uh, novest pie godīgas konkurences. Uh, Mēs arī devāmies uz vairākiem uzņēmumiem, piemēram, bijām Šveicē, redzējām, kā var radīt šādu nodokļu konkurenci, piemēram, ir jādomā par kopīgu korporatīvo bāzi, tās gan trūks šajā priekšlikumā, tādēļ vēlējos pavaicāt, kad mēs varētu ar to rēķināties, un tagad ir uzbrukums no ASV, viņi vēlas eh, izdarīt spiedienu, viņiem šķiet, ka viņu uzņēmumiem ir jācieš no negodīgas konkurences. Moskovicī kungs, mēs sagaidām kaut kādu reakciju no komisijas Krievijas, un mums kopīgi ar ASV ir jāvienojas par tādu uh, labāku ietvaru pamatu visā pasaulē, lai galu galā no šāds agresīvas konkurences varētu izvairīties. Paldies! Goe grupas vārdā Demāsīkungs, 1 minūte 30 sekundes. Paldies. Moskavīci kungs. Moskavīci kungs. Moskavīci kungs patiešām eh, grib eh, domāt, ka mūsu cilvēki ir vienkārši dumi un, piemēram, Google un citi lieli koncerni nemaksā nodokļus. Aizvien vairāk cilvēki gan ASV, gan Eiropā par to ir satraukušies, bet Junkers turpina iet pa iemīto cēliņu. Nu, jau trešā nodokļu pakotne, bet Luxlīks varēs atkārtoties, ja tiek runāts par 30% ienākumu nodokļiem. Eh, nu, īstenībā tādā veidā jūs īsti um,

neatbalstāt ESAU priekšlikums. Ir arī e, šīs nodokļu oāzes un jāsaka, ka pat var samaksāt par 60% mazāk nodokļu e, citās valstīs, deklarējot tur savus ienākumus, piemēram, 12,5% īrijā. Nu, tas ir vienkārši smieklīgi. Jāsaka, ka katra sekretāra maksā vairāk nodokļus no savas algas nekā Google un Co. Es teikšu, ka LuxLeaks vajadzēja saukt par ES līgs un e, Junker kungs izturas tā, it kā joprojām joprojām nebūtu uh, nekādu nodokļu oāžu Eiropas Savienībā. ES nu īstenībā nevar uh, sev uzņemties, piesavināties uh, tādu līdera lomu, cīnoties pret izvairīšanos no nodokļiem, un mēs to vairs nevaram pieļaut. Paldies, uh, Žalī kundze, zaļo grupas vārdā. monsieur le président, monsieur priekšsēdētāj kungs, komisār kungs. Šis priekšlikums um, ir papildus solis uh, cīņā um, pret uh, nodokļu nemaksāšanu un nevienlīdz apkarošanu uzņēmiem. Um, jūs jau runājāt par izējas nodokli, kas uh, ļauj attiecīgi attiecināt nodokļus arī situācijā pārobežu kontekstā. Bet um, šis um, teksts uh, šobrīd nav tomēr pabeigts, uh, nav pabeigtas um, cīņas pret negodīgo praksi. Ir nepieciešams darīt visu, lai stiprinātu šo tekstu. Uh, nevajad, es gribētu šeit Eh, atzīmēt, ka mums ir jārunā par atbildību. Atbildība ir dalība valstis, eh, kas aiz sarunām dažādām eh, tomēr cenšas atbalstīt negodīgo konkurenci. 3% citu nodokļu likme, kas ir dota Lielbritānijā, ko deva Osborna kungs. Tas arī kaut ko signalizē attiecībā uz konkurences gaisotni Eiropas Savienībā. Šeit ir ļoti daudz iniciatīvas, Eiropas parlaments un pilsoniskā sabiedrība gaida rīcības e, plānu tuvākos mēnešos e, tieši pret BEPS e, direktīvā, un mēs arī ļoti ceram, ka visi jaunie noteikumi tiks ievēroti visās 28 valstīs. Mēs gribam rādīt skaidru atbalstu šai publiskai ziņošanai par valstīm. Uh, cīņa taksācijas jomā, to nevajadzētu noslēpt kaut kur um, fiskālo ministriju kuluāros, te ir jābūt normai uh, un ministriem ir jākļūst arī par uh, ideju virzītājiem atbalstītājiem. Tālāk uh, pusotras minūtes Akerkungs. Uh, ir noteikts iemesls, kāpēc nodokļu jautājums spriež dalībvalsts bet šeit ir dažāda kultūra Eiropas Savienībā un nozīmē, ka katrai valstī ir savas stiprās puses. Francijai ir vīns un Vācijai ir industrija un tad vēl ir turisms. Tas nav klišejas, te ir arī pamats. Katrā kultūrā ir jābūt spējīgi atspēlēt atspoguļot savas stiprās puses, taksācijas sistēma. Nodokļi ir katras valsts regulatīva, kas jārisina divpusēji, to nevar atrisināt Eiropas Savienība, jo Eiropas Savienības vienīgais ceļš ir visu harmonizēt. Konkurences starp valstīm taksācijas uh, joma arī veicina labāku rezultātu gūšanu no publisko pakalpojumu sniegšanas. Vienotajā tirgu um, Google drīkstēja maksāt savu nodokli zemākajā nodokļu iekavā. Eiropas Savienības risinājums ir nevis kaut kāds tukšās vietas, bet, bet cīnīties pret nodokļiem, cīnīties pakaļ Uh, uzņēmiem, kas uh, maksā savus nodokļus, ir vēlēšanās uh, darbvietas novirzīt citvietu. Piemēram, kas notiek ar PVN saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, dalību valstīm ir jālūdz komisija atļauja samazināt PVN likme bet tomēr ir iespēja palielināt to bezgalīgi. 5% PVN energoresursu materiāliem tie, kas palīdz taupīt. Protams, tas ir ļoti labs risinājums, bet ko tad Eiropas Savienība darīja? Zaļo institīvu iesūdzēja Eiropas tiesā, un tagad viss šis lieliskais ierosinājums ir, ir aizgājis nebūtībā, to iznīcinājuši ir tiesneši. To pašu varētu teikt par inovāciju. Varbūt tiek kas domā, ka šī kopējā korporatīvā nodokļa bāze ir laba, tad tie ir zaudējuši prātu, un arī cits Eiropas Savienības politikas eh, varētu būt galīgi nevietā. Paldies! Tālāk Kapels kundze, divas minūtes. Pregu. Danke, Herr. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Google uzņēmumam. Um, ir tagad 550 miljārdi ASV dolāru. Tas ir vērtīgākais uzņēmums pasaulē, bet eh, īstenībā Itālijas uh, iestādēm ir aizdoms, ka kopš 2009. gada viņi ir e, izkrāpuši nodokļos vairāk par 200 miljoniem eiro. Un jāsaka, ka 170 miljoni eiro ir tagad jāsamaksā. Un e, Google e, ietaupījumi, protams, kalpo par modeli daudzām citām lielām korporācijām. Ņemot vērā Eiropas parlamenta pas, pētījumu, uh, pēc takse, uzņa, pēc takse komitejas pasūtījuma ir ļoti daudz miljārdu, kas iet garām valsts kasēm katru gadu Eiropas Savienībā, ņemot vērā šādu negaudīgu prāks Eiropas Savienību un dalību valsts to nedrīkst vairāk atļauties. Tādēļ mums vajadzētu patiešām labāk plānot nodokļu politiku, ir jābūt brīvai un godīgai nodokļu konkurences politikai. Komisijas piedāvātā koncepcija runājot par godīgu nodokļu. Uh, Eh, konkurence balstās uz trim eh, pīlāriem, tātad godīga eh, nodokļu iekasēšana Eiropas Savienībā, takse viens ziņojums jau ir gatavs, takse divi noteikti sekos, un tagad ir arī gatavota direktīva par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Pirmam kārtām ienākumi ir jādeklarē un nodokļi jāmaksā tur, kur tie ir gūti. Un jāsaka, ka arī ziņojums, Ferber ziņojums par in, informācijas automātiska apmaiņa noteikti ir solis pareizajā virzienā. Es domāju, ka tāpat ir jābūt arī ziņojumiem no katras valsts atsevišķi un dalību valstīm Eiropas Savienībā septiņu mēnešu laikā ir jāizteno šī automātiskā informācijas apmaiņa. Tāpat ir jāizteno uh, līdzvērtīgas konkurences uh, iespējas. Jāsaka, ka MVU maksā bieži vien augstāks nodokļus nekā liela koncerna. Ir jābūt labākai stratēģijai, uh, apzinot arī nodokļu no oāzes. Tādā veidā var garantēt tikai godīgu konkurences uh, starp nodokļiem. Paldies! Un tagad uh, Epitideus kungs minūte, viņš pie frakcijām nepiedarošo deputātu vārdā runās. Prezidente, προκειμένου να προσελκυθούν επενδυτές και να... Paldies, priekšsēdētāji. Lai aizsargātu investētājs, lai būtu laba izaugsme, ir Um, nepieciešams godīgi sadalīt nodokļu slogu starp dažādiem uzņēmiem, ņemot vērā globalizāciju, tehnisko progresu, tiešo ietekmi uz ekonomiku no multinacionālajiem uzņēmumiem. Uh, tad šiem uzņēmiem ir iespējams izvairīties no nodokļu ierobežojumiem un multinacionālie uzņēmumi arī eh, taupa savus naudas līdzekļus uz nodokļu maksātāju rēķinu. Mums ir jāņem vērā arī specifika, kas ir valstīs. Eh, ir nepieciešams eh, cīnīties par MVU interesēm, kas ir ne tik tikai nacionālo ekonomiku pamats, bet arī visā Eiropas Savienībā to loma ir ļoti liela. Ir nepieciešams atbalstīt darba vietas, lai tās netiktu zaudētas, kāds notiek Grieķijā daudz gadu garumā. Ir nepieciešama sociāla, ekonomiskā politika, kur ir nodrošināta korekta sadarbība ar citām valstīm, lai liktu šķēršļus multinacionāliem uzņēmumiem iegūt negodīgu peļu. Uh, Biedegāna kungs. Eh, komisāra kungs, eh, es gribu pateikties gan komisijai, gan Maskvicī kungam. Un komisijas paziņojums iet pareizā virzienā. Šeit ir mērķis apkarot agresīvas nodokļu politikas, ko realizē atsevišķi multinacionālie uzņēmumi, nodrot ļaunumu MVU, kā arī sabiedrībai kopumā. Eh, tātad šī, šai institīva ļoti labs starts Eiropas Savienība zaudē desmitiem miljonu eiro katru gadu eh, dēļ nodokļiem, ko nav nomaksājuši noteikti uzņēmumu, un šo naudu varētu izmantot arī sabiedrisko pakalpojumu finansēšanai. To varētu izmantot arī, lai radītu jaunas darba vietas. Mēs nevaram noskatīties mm, mierīgi, neko nedarot, kā cieši pilsoņi Un ir e, jānoregulē šie trūkumi, ko izmanto lielie uzņēmumi tieši caur savu praksi nemaksāt nodokļus. Ļoti daudz ir panākams nodokļu komitejā. Vispirms ir jāuzrāda visi šie nekodīgie līguma gadījumi starp atsevišķās valstīs e, ar nacionāliem, daudz nacionāliem uzņēmumiem. Uh, Caurskatamībai ir jābūt absolūtai prioritātei un ir nepieciešams raudzīties uz priekšu un nedrīkst atkārtot pagātnes kļūdas. Ir jāvirzās fiskālās savienības virsienā, kas nodrošinās vienādu notikumu piemērošanu gan mazajiem, gan lielajiem uzņēmumiem. Dāmas un kungi, Pagājušā nedēļā mēs dzirdējām šo priekšlikumu, un tas ir ļoti labs starta punkts, un mums ir jālūdz komisāram pēc iespējas ātrāk to visu iznot, lai tas kļūst par realitāti. Un jūs noteikti varat eh, rēķināties ar mūsu atbalstu šajā parlamentā. Paldies. Eh, tālāk eh, Zīmam kungs. Da. Es... Divas minūtes, paldies. Nu jā, ļoti uh, interesanti bija šorīt uh, dzirdēt Moskovičī kunga piedāvājums. Un arī interesanti bija dzirdēt, kā pārējie uz to reaģēja. Daži teica, ka īstenībā uzņēmumiem jāmaksā vēl mazāk nodokļu. Es jums gribētu pateikt, ka starptautiskie uzņēmumi maksā 1% vai pat mazāk nodokļos. Nu, kas ir mazāk par 1%? Vispār nulles likme. Un no otras puses komisija vēlas turpināt darbu ierastajā veidā. Nu, tādā veidā parlamenta veikums tiek noniecināts. Takse komitejā mēs darījām visu visu nepieciešamo, lai komisija izstrādātu priekšlikumus. Jau vasarā tā varēja to darīt, lai varētu izskaust tās kļūdas, kas tika pieļautas pēdējo desmit gadu laikā. Mums kopīgi ar komisiju ir uh, jācīnās pret šo nodokļu negodīgo konkurenci. Ir startautiskiem uzņēmumiem arī ir jāmaksā godīgi nodokļi. Nu, tam visam ir jānotiek līdztiesīgā veidā. Viņiem ir jāmaksā nodokļi. Uh, Ja mēs to vēlamies, tad mums ir ļoti rūpīgi jāiepazīst ar komisijas priekšlikumiem, tad mēs varētu lūgt, lai komisija ir ambiciozāka, drošāka, lai tā piedāvā vairāk nekā šodien, lai nenotiek tikai tāda informācijas sniegšana par to, cik daudz uzņēmumu, uzņēmums samaksā nodokļus. Te mēs nerunājam tikai par tiem uzņēmumiem, kas um, ienākumos saņem vairāk par 750 miljoniem uh, eiro gadā, un jāsaka, te varētu runāt arī par 40 eh, miljonus uh, eh, pelnošiem uzņēmumiem gadā, un tad varētu šo spektru daudz labāk paplašināt. Caurskatāmība šeit ir ļoti svarīgs princips, un uh, Protams, dalību valstīm arī ir jāsadarbojas. Mēs vēlamies caurskatāmību, mēs vēlamies spēlēt savu lomu, un es ceru, ka parlaments jums arī nākotnē paudīs savu atbalstu. Paldies! Paldies, Simon kungs! Simon kungs! Kristoferu kungs vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Lūdzu. Paldies, manuprāt neviens nešaubās, ka ir e, jāizskauž nodokļu nemaksāšanu un ka nedrīkst piešķirt lielākas privilēģijas starptautiskajiem koncerniem. Un ir jāparūpējas par tādu līdztiesīgu nodokļu bāzi, piemēram, runājot par korporatīvo nodokli. Bet ja pilnīgi visās valstīs tiks harmonizēti šie nodokļi, nu tas nāks par ļaunu mūsu MVU un daudzi starptautisku uzņēmumu, nu tad eh, dosies uz trešajām valstīm, tur deklarēs savus ienākumus. Mums patiešām vajadzētu parūpēties, lai uzņēmumi paliktu pie mums. Nu, viņi varētu maksāt zemākas likmes, bet visam jānotiek pilnīgā caurskatāmībā. Tātad ir es domāju, ja būs pilnīga harmonizācija, tad tas nebūs nopietiekami labi. Jums bija 30 sekundes, Simona kungs, lūdzu vārds atbildēji. Paldies, varbūt, ka jums eh, ir patiešām iekrits acīs, ka mēs nerunājam par korporatīvo nodokli, mēs runājam par nodokļiem kopumā, par nodokļu bāzi. Ja jūs to būtu sapratuši, tad īstenībā jūs jau daudz būtu ieguvuši. Mums ir jāsaprot, nu kāda ir šī nodokļu likme, dalība valstīm ir jāsniedz iespēja. Uh, Um, uh, sadarboties un, piemēram, nevarētu taču, protams, uh, nodokļu likme būtu 100% un kāds nemaksās vispār ne centa. Mums ir jābūt caurskatāmībai, kāda ir šī nodokļu aprēķina bāze un tad jau mēs varam turpināt sarunas par nodokļu bāzi, likmi un saprast, kuri uzņēmumi maksā nodokļus un nedrīkst pieļaut to, ka starptautiski milzīgi koncerni maksā tikai 1%. Honorevole Fox, per un minūtu. Paldies, um, Foksa kungs, uh, pusotru minūtu, lūdzu. Paldies. Um, Komisāra kungs, Kavičī kungs, uh, tā ar piesardzību sveicu jūsu priekšlikums attiecībā uz korporatīvo nodokļu atklāšanu. Multinacionālām kompānijām ir jāpieprasa Think Day informācija par uh, pārdošanas apjomiem, par nodokļu līmeni. Tas ir nepieciešams, lai izvairītos no agresīvas nodokļu nemaksāšanas. Lielbritānija nodokļu caurskatāmību ir likusi uz spēles G8 darba kārtībā. Mēs esam viena no dalību valstīm, kas ir nākus klājā ar OECD, bāzes erozijas un uh, bērnu spārnes uh, projekta īstenošanu OECD kontekstā. Mēs uh, piekrītam, ka dalību valsts vienotnē šo problēmu atrisināt nevar. Bet es ceru, komisār kungs, ka jūs izprotiet, ka Eiropas Savienība arī vienotnē šo problēmu risināt nevar. Šā problēma jāmeklē starptautisks, nevis eh, Eiropas līmeņa risinājums. Es baidos, eh, komisāra kungs, ka jūsu iestādē, komisijā un arī parlamentā ir eh, kolēģi, kas šo problēmu saskat vien kā vēl vienu ieganstu um, stiprināt Eiropas varu. Es neatbalstu plānus kopējai kooperatīvai nodokļu bāzē. Tā ir nevēlama iejaukšanās, lai balstu tiesībos, lai balstu pilnvarās noteikt savu nodokļu politiku. Darboties caur OECD, mēs nodrošināsim, ka dalībvalsts ne tikai pilda savas saistības, bet arī dzen kļūst uh, un paliek konkurētspējīgs starptautiskajā tirgu. Mums ir jānodrošina, lai starptautiskās kompānijas, multinacionālās kompānijas maksā adekvāts nodokļus, bet labākais veids, kā to nodrošināt, ir paturēt zemes nodokļu likmes un uh, nodokļu regulējumu arī zem paturēt maksimāli vienkārši. Paldies, Foksa kungs, tālāk. Uh, nākamais runās. Uh, Tad, tad um, nākamais runās uh, kolēģis. Uh, pēc uh, tad, tad zilā kartīte um, kolēģis pieskās izteikties, lai komentētu Foksa kungs sacīto. Foksa kungs, jūs runājat tā, it kā pastāvēt Eiropas līmeņa kooperatīvais nodoklis. Vai jūs to uzskatījāt par tādu kā sarkano līniju? par ko Lielbritānija vienmēr saka, nē, mēs to noraidam. Tiklīdz kā, pa, kā sākas diskusijas par šādu jautājumu, jūs par to izturieties noraidoši. Referendumā vai kopējā korporatīvā nodokļa balsa būtu daļa no sarkanās līnijas, tās atsīk, ko es nevēlos pārkāpt referendumu kontekstā? Paldies par šo jautājumu, saka Foksa kungs, paldies. Esmu nu, gandarīts par to, ka nodokļu politika ir joprojām ekskluzīva dalību valstu kompetence. Un, ka dalībvalstīm ir veto tiesības šajos jautājumos, un esmu droši, ka jebkura konservatīva valdība, gan tagad, gan nākotnē, tiešām arī uzliks veto, runām par korporatīvo nodokļu bāzi, un ka tuvākajā laikā šī bāze arī netiks ieviesta. Paldies, uh, Foksa kungs, paldies par šo atbildi. Van Novenhausens kundze, viena minūte jūsu rīcībām. Paldies priekšstādētāji. Un uh, eh, ir izstrādāta vesela pakotne cīņā pret agresīvu nodokļu plānošanu, nodokļu nemaksāšanu. Mērķis, protams, mēs noteikti apsveicams, ir jāpanāk, lai visi maksātu savu nodokļu ārtavu, gan um, uzņēmēji, gan, gan pilsētā, gan lielās multinacionālās kompānijas. Mēs nerīkstam uh, pret viņām izturēties pielaidīgāk nekā pret pilsoņiem. Tā kā mērķis, protams, ir apsveicams, bet uh, šis mērķis jāsasniedz uh, pamazām. Un eh, es nožēloju, ka nav veikts eh, nodokļu, respektīvi, ietekmes izvērtējums saulēcīgi. Tāpat arī nav skaidrs, kāds ir šo priekšlikumu starptautiskais eh, kontu, konteksts, kādas ietekmēs Eiropas uzņēmēju konkurētspēju. Un tāpat nav skaidrības arī par virkni definīciju, piemēram, šīs ļaunprātīgas neizmantošanas klauzulu. Nu, ko tas īsti nozīmē? Kā to traktēt dažādos kontekstos? Uh, Un galu beigās tas novadīs pie tiesu darbiem, juristi tiesā spriedīs par to, kā te to traktēt, un tas nebūtu vēlams. Un nu, mēs vēlētos, lai šie priekšlikumi tomēr tiktu padziļināti un uzlaboti. Paldies! Zilās kartītes procedūra. Van Novenhausens kundze, kāds lūdzu eh, iespēja izteikties eh, vai pieņemiet eh, lūgumu? Jā, tādā gadījumā zilās kartītes jautājums no, no kolēģis Grapīnī kundzes. Paldies! Arī es principā piekrīt, ka būtu nepieciešams ietekmes eh, izvērtējums. Un to es faktiski vajadzētu uzzināt eh, komisāram, bet es uzskatu, ka vai jūs piekrītat tam, ka sloks, kas gūstās MVU plecēm, ir daudz lielāks nekā uz multikorporācijām. Eh, vai smalls biznesa sektorē būs labs risinājums MVU, kā jūs domājat? Tāds mans jautājums. Dat kan ik op dit moment niet beoordelen, maar ik vind het ook jammer. Man grūti to izvērtēt, um, saka Van Novenhausens kundze, bet uh, katrā ziņā Timermans kunga ierosinātā darba kārtība labākai likumdošanai, mm, nu, uh, to būtu jātiecina arī uz MVU katrā ziņā. Tad mums būtu maķinīt vienkāršāk to visu izvērtēt. Tad mēs kā parlamentārieši ar, vai uh, nāk klajā ar stāvu arī kā ietekmes uh, izvērtējumu un kaut kā ietekmēt procesus. Paldies! Paldies! Uh, Tālāk. Matijas skundze, pusotru pusot minūti jūsu rīcībā. Paldies, eh, priekšstādātāji. Es arī uzskatu, ka komisija izrādījis labu gribu un tos vislabākos nolūkus gatavot šo priekšlikumu. Tam es piekrītu, bet kopumā es uzskatu, ka šis priekšlikums nav tomēr pietiekami labs, ņemot vērā Luks Līks eh, skandālu un, un eh, tam. Uh, sekojušās um, konsekvences, mēs redzam, kā liels kompānijas tomēr turpina izvairīties no nodokļu maksāšanas, un uh, milzīgi līdzekļi joprojām paiet garām laivvalstu kasēm, tos uh, nevar ieguldīt veselības aprūpē, izglītībā un tā tālāk. Nu, un tā rezultātā darba ļaudis MEU ir tie, kas uh, joprojām turpina par to visu maksāt. Šī atskaitīšanās pa valstīm, ko ierosina komisija, nu, man nav būtiska pretensija pret to, man nav, protams, arī nekā pret lielāku caurskatāmību, bet uh, mans jautājums, komisāra kungs, jums ir uh, eh, lūkāts, eh, ka tad uh, nopietni ķersimies vērsim pie ragiem un uh, novērsīsim to, ka multinacionālās kompānijas turpina izvairīties no nodokļu maksāšanas, kad mēs nopietni sāksim izsināt nodokļu, o, šie paradīšu jautājumi, kad. Uh, mēs nopietni ķersimies eh, pie brīdinājuma sistēmas izveidošanas, lai izveidos no šādiem skandāliem un nodokļu nemaksāšanas. Mums jāpanāk, lai Eiropas pilsoņi uzticās eh, Eiropas projektam, Eiropas Savienībai, un šis ir viens no tām, kas ir tos viņu sirdīm. Lai panāktu pilsoņu uzticību, mums jāspēr solīdz tālāk, eh, jā, un jāpanāk, lai tomēr pilsoņiem uzticās. Skot Katalkundze. Paldies, priekšstādātāji! Komisija izstrādā pakotni liecina par to, ka komisija vēlas vērsties pret multinacionālām kompānijām, lai neutralizētu viņu jaukās attiecības ar valdībām. Un tomēr um, ir jā, jāpaliek punkts situācijai, kurā uz uzņēmējiem attiecas viens pilsoņiem otrs. Mūsu kanclers Čorčs eh, Osborns arī ir konstatējis, ka viņš vēlas to darīt, bet es domāju, ka viņš izliekas, ka viņš ir gatavs ko radikāli darīt Londonā, jo Briselē viņš dara visu iespējamo, lai šie priekšlikumi nekļūtu par saistošiem tiesību aktiem. Tādēļ man ir prieks redzēt, ka viņš atbalsta to, ka viņš atbalsta atskaitīšanos par valstīm, par, par ienākumiem, par nodokļu ieņēmumiem, bet varbūt viņiem būtu jāpastāst, kāda ir uh, deputātu rādītāja šeit, jo Lietuvānijas deputāti balsoja pret šiem priekšlikumiem nesen. Runā par MVU un pilsoņu mm, interesēm, kas uz ko gulstās liels nodokļu sloks. Mēs esam noguruši no nodokļu konkurences, no šīs retorikas. Mēs esam noguruši no tā, ka politiķi runā vien, tad, kad eh, attiecīgi skandāli presē, un tad uh, dara ko citu aizstāvot lielās korporācijas un viņu nodokļus. Zaļo vārdā mēs esam gatavi pielikt punktu mm, tam, ka liels korporācijas izvairās nodokļu maksāšanas, un es kā ēnu referents jautājumā par šo atskaitīšanos pa valstīm rūpīgi sekošu līdz tam, ko darīs Osborna kungs, kad šī pakotne sasniegs eh, padomu. Un tieši tādu viņa vārdus pārbaudīs darbos. Britu tauta viņam nepiedos, ja viņš turpinās eh, aizsargāt korporācijas, un eh, vārdu, kurus, kurus viņš ir cīņas karstumā izmetis, ne, nenozīmēs neko. Paldies, tālāk Zānīkungs, arī pusotra minūte. FD vārdā. Paldies, eh, priekšstādātāji. Es domāju, ka šeit. Eh, ir, eh, protams, komisijas priekšlikums ir apsveicams, bet es nezinu, vai piešķirt adekvāti līdzekļu šie priekšlikuma īstenošanai ir nepieciešama lielāka uzņēmība. Mums tie apzinās, kāda ir padomas nostāja, uz ko padoma ir gatava. Es zinu, ka padomas nostāja nebūtu nav tik viennozīmīga. Žēl, ka padomas priekšsēdētāja valsts Nīderlanda nav šodien klāt ar Bēļģiju un Īriju un Junkeru kungu kopā. Viņi ir um, šās tās plāns izstrādājuši un um, ir uh, žēl, ka Eiropas Savienības līmenī nav vērojama tāda um, visaptroša politiska griba tomēr. Joprojām nav vērojama. Es domāju, ka jūsu priekšlikuma rezultātā tik un tā MVU būs tie, kas maksās uh, lauvas tiesu nodokļu sloga. Tas vienīgais uh, veids, kā sasniegt uh, um, reāls iznākums, ir uh, nodrošināt to, lai lielās multinacionālās kompānijas uh, piedalās šajos pasākumos. Un, uh, nodokļu komiteja jāturpina skatīt šis jautājums padziļinātāk. Paldies, Manu kungs. Komisār kungs, Eiropas komisija pagājušā nedēļa prezentēja divus tekstus, lai cīnītos pret uh, nodokļu nemaksāšanu. Diezgan vēlu tas notiek. Francija atbalsta plānu, atbalsta optimizācijas pasākumus. Mēs atbalstam uh, administra pasākums administrācijas līmenī, bet ne uzņēmumu līmenī. Daži no jūsu priekšlikumiem ir gan nesavietojami ar mūsu interesēm, īpaši attiecībā ar SAO lomu. Valstis kā Itālija, Francija un Beļģija turpina juridiskas prāvas ar uh, multinacionālajām korporācijām, un tas izmaksā ārkārtīgi mm, lielas summas. Uh, dažās no šīm lietām ir vērojams progress. Mm, Moskavičī kungs, jūs varat novērtēt tomēr, cik um, daudz tas viss mums izmaksā, jo jūs bijāt arī finanšu ministrs. Uh, es ceru, ka jūs darīsiet vairāk, lai aizstāvētu nodokļu maksātāju intereses. Paldies, uh, Ludek Niedermajer. Uh, Dārgie kolēģi, Lakslīks skandāls un citi līdzīgi skandāli rāda, ka problēmas pašas par sevi ne, nepazudīs. Mums ir jārīkojas. Mums ir nepieciešams vairāk koordinācijas sadarbības un jāvienojas par noteikumiem, kas samāroti vienotā veidā. Uh, Tāpēc labi, ka komisija ir šī iniciatīva. Eh, es savu to. Tur arī figurē eh, ir šis rīcības plāns, um, ko, eh, pie, pie kura ir arī parlaments piestrādājis. Jūs esat ņēmuši vērā parlamenta rekomendācijas un jums ir mans atbalsts. Cerams, ka pārliecināsiet arī padomus finanšu ministrus, bet šis ir tikai sākums. Mums visi plāna pasākumi ir jāīsteno un globāli, ne tikai Eiropas līmenī jācīnās pret nodokļu nemaksāšanu. Turklāt ir arī ES rekomendācijas par rīcības kodeksu uzlabošanu un caurskatāmību labāku, kas pie, pie kurām būtu jāpiestrādā. Tad arī um, mums ir uh, jāuzlabo šī aprēķināmā nodokļu bāze. Uh, kas, eh, cerams, uzlabos uzņēmēju darbības vide Eiropā. Domāju, ka varat rēķināties ar deputātu atbalstu, un mums izdosies šo te vidi ilgtspējīgi uzlabot. Paldies, Bajēkungs, divas minūtes. Paldies, eh, priekšsēdētāju kungs, eh, komisāru kungs, jā pēc Laks Liks skandāla. Tiešām jūs ļoti nopietni pievērsāties mm, nodokļu nemaksāšanas apkarošanai, un eh, tiešām jums ir eh, ļoti labi priekšlikumi, lai nodokļu politika kļūtu taisnīgāka un objektīvāka. Protams, ne visi izdodas uzreiz, bet jūsu līnija man patīk, mēs eh, jūs atbalstam. Daži no priekšlikumiem seko mūsu komitejas ieteikumiem, citi vairāk tā, tā, tādi piesardzīgāki, bet labi, ka Jūs atbalstāt informācijas apmaiņu intensīvāku starp fiskālajām iestādēm. Jūs eh, neiet eh, tik tālu, lai publiskotu šo informāciju, kā mēs ierosinājām, bet eh, labi, ka tomēr jūs kaut ko pārņēmāt. Šajā pakotnē ir daudz labu priekšlikumu, lai cienītos pret nodokļu nemaksāšanu. Mūsu nodokļu komitejā tika izstrādāti uh, tādi ieteikumi, kā, teiksim, mm, valsts, valstu ziņojumi regulāri par situāciju. Un um, arī, jū, arī tajā jūs ieklausījāties, bet um, runājot par multinacionālajām korporācijām, mm, teiksim, vajadzētu stingrāk uh, vērsties pret uh, tās augtajām nodokļu uh, paradīzēm, vajadzētu likt valstīm maksāt nodokļus valstī, kurā uh, atrodas to uh, mītne, kur tiek, uh, tiek veikta arī uzņēmēja darbība, tas uzlabot arī nodarbinātības situāciju. Mūsu, nod, mūsu mērķis šeit nav harmonizēt visu valsts nodokļu politikas. Protams, uh, tas arī nebūtu sasniedzams ar šo pakotni. Tas ir. Uh, tādas pārāk augstas ambīcijas, bet priekšlikumi iet pareizajā virzienā, un es ceru, ka vairākums deputāti jums sekos. Paldies, Luke. Kolēģis Luke nav klāt, un tad Harkins kundze uzreiz vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Man prieks par šo eh, pakotni. Daudzas multinacionālās korporācijas izmanto robus likumdošanā, startautiskus likumus, eh, trūkumus, deficītus nodokļos, nodokļu politikā, un viņi nemaksā nodokļus vai lielu daļu nodokļu. Eh, korporatīvā nodokļa neiekasēšana izmaksā 10 40 miljārdus eiro gadā globāli un līdz 70 miljārdiem gadā Eiropas līmenī. Nevar būt uh, sociālā taisnīguma, kamēr šāds režīms uh, turpinās. SAU iniciatīvas uh, pašas par sevi nav pietiekamas. ES izaicinājums ir virzīt uz priekšu un šo lietu skatīt to globāli. Nevajadzētu kaitēt ES konkurētspēju, nevajadzētu apdraudēt tiešas investīcijas. Mums par racionāli un efektīvi jārēģē uz situāciju. Ne tikai jau mūsu iestādes ar to nodarbojas. Patērētājiem te ir arī milzīga loma. Un es domāju, šie publiskie ziņojumi no katras valsts būtu ļoti labs instruments. Paldies, Vegas kungs. Pusotra minūte. Paldies. Jau izskanēja ka multinacionālās korporācijas nemaksā nodokļus. Šīs uh, korporācijas ne tikai šodien nemaksā nodokļus, bet uh, jau gadu desmitiem uh, to nedara. Un tas notika pēc tautsāmniecības liberalizācijas, pēc kapitāla brīvās aprites. Tā vienkārši nonāk, kapitāls nonāk vairāk multinacionālo korporāciju rokas, tur konsolidējas. Uh, Mm, un tas it kā tā iet roku rokā ar um, kapitāla liberalizāciju Eiropas Savienībā. Mm, un, nu, mēs pagaidām neko nevaram izdarīt. Nekas arī konkrēts neizskan. Te nekas neizskan par uh, rūpniecības ietekmi uz uh, politiskiem lēmumiem Eiropas Savienībā. Būtu interesanti uzzināt, uz kā pamatojas, saku, ietekmes novērtējums. Uh, SAU te bija daži pētījumi un tad par šiem valstu ziņojumiem. Ko jūs, kā jūs to vēlaties eh, īstenot praksē? Vai mēs zināsim, eh, kurš būs ieguvējs un eh, kuri uzņēmumi tad savu peļņu novirza uz uh, nodokļu oāzēm. Un kā mēs tam varēsim pretoties. Teiksim, Luksemburga joprojām paliek tāds attraktīvs mērķis, un mums kaut kādā veidā tas jāizbeidz, bet, bet mums ir daudz jautājumu. Lambert kungs, paldies priekšsēdētājiem. Jūs esat uh, no Francijas komisāra kungs. Uh, tā ir um, cilvēku tiesību dzimtene, bet arī uh, romanses un mīlestības dzimtene, tas arī jāpiemina bet Francijā mēs nesteidzamies. Mums, eh, mums ir zināma priekšspēles loma eh, visos pasaukumos. Tā tad eh, pēc Lakslīgs, pēc Svislīgs, pēc Offshore līgs, pēc visiem šiem skandāliem, hm, nu skaidrs, ka nu, priekšspēle ir beigusies. Un tagad tātad, ja, ja vēršas pie paša akta. Un um, tas mums tagad ir jādara, jārīkojas. Un uh, kādā veidā? Proti, valstu ziņojumi, publiskie ziņojumi ir jāievieš. Jūs teicat, ka jūs to darīsiet, es jums teicu. Jāpanāk, lai multinacionālās korporācijas deklarētu, kāda peļņa tiem tām ir, cik nodokļu tās maksā, cik cilvēku tās nodarbina, uh, tātad deklarē visus uz ienākuma, ienākuma avotus, un lai šī informācija visiem būtu pieejama. Mums eh, SAO rekomendācijas ir tiešām mm, kopumā, kā vienu veselumu jāievieš, jāpārņem un jāievieš praksē. Turklāt eh, atgādinu jums, ka pagaidām mēs balstāmies uz rekomendācijām kā tādām, un uh, tās nav saistošas. Runa drīzāk ir par bilaterāliem nolīgumiem starp valstīm, un mums nav tādu uh, obligāto mm, prasību. SAO gatavo rekomendācijas, bet uh, ar to vien nepietiek. Mums nepieciešama likumdošana. Mums nepieciešams noteikt peļņu objektīvā veidā un to skaidri pārdalīt uh, taisnīgā veidā uh, starp tiem, kas nodarbojas pie tā uh, saražošanas. Uh, un jūs teicāt, ka jūs akts uz to arī, likumdošanas akts uz to arī ir virzīts, un tad es jums teicu, bet es gribu redzēt arī rezultātu. Piers Moskavičī ļoti iestājies par nodokļu taisnīgumu. Es ceru, ka valstis uh, uh, arī gatavas uh, rīkoties tieši tāpat. Es nezinu, pagaidām, spriežot pēc Luksemburgas, Šveices, Nīderlandes reakcijas, man ir mm, pamatotas bažas, ka valstīm ir citas vēlmes Bet kas mums ir jādara? Mums jāizbeidz uh, šis fiskālais karš, un mums vairāk jārūpēs par mazu nodokļu maksātāju, tātad par ma mazu pilsoni, kas, uh, kam arī ir uzkrājumi un kam ir tiesības tos paturēt. Paldies, Mahkungs. Paldies. Man konkurētspēja fiskālajā jomā pateikt, ka šī uh, konkurētspēja arī palīdz nodokļu maksātājiem. Uh, atsevišķās valstīs ir uh, likumdošana, uh, kas ir vērsta uz nodokļu maksātāju aizsardzību. Jūs runājat par agresīvu nodokļu konkurētspēju, bet man šķiet, ka tieši jūsu pūliņi ir agresīvi un jūs uh, vēlaties apspiest uh, nodokļu konkurētspēju mūsu valstīs. Jums nav tāda tiesību. Līgumi neļauj jums to darīt, neļauj jums harmonizēt situāciju. Jūs atsaucoties uz 150. pantu līgumā, bet tas skar iekšējo tirgu, nevis nodokļu politiku. Es domāju, ka jūs ar triku palīdzību eh, mēģiniet eh, novirzīt nodokļus no valstīm un uh, panākt uh, Eiropas Savienības kases uh, piepildīšanu. Es aicinātu jūs varbūt Francijā vienkārši pazemināt nodokļu likmes un efektīvāk organizēt darbus. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, kas attiecas uz izvairīšanos no nodokļiem, kad firmas izmanto agresīvas nodokļu plānošanas instrumentus, lai izvairītos no uh, attiecīgajām iemaksām valstu un uh, Eiropas Savienības uh, budžetā, nav savietojams ar uh, godīgu konkurenci. Un uh, tādēļ es ar lielu uh, prieku esmu gatavs atbalstīt komisijas uh, vēlmi cīnīties ar šo parādību, uh, pieņemot atbilstošo likumdošanas pakotni, kā arī jauno direktīvu par nodokļu administrāciju sadarbību. Un tas noteikti veicinās uh, cīņu pret izvairīšanos no nodokļiem, jo tad komisijas rīcībā būs atbilstošie instrumenti un tādējādi varēs arī mm, mm, samazināt uh, to, ka tiek ļaunprātīgi izmantots dubultās uh, neaplikšanas um, uh, nolīgumi, lai izvairītos no nodokļu nomaksāšanas. Jāsaka, ka Tas noteikti e, sas, saskan arī ar BEPS programmu un G21 pieņēmto um, rīcības e, programmu, un tas noteikti atbilst subsidaritātes un samērīguma principām. Mēs, e, protams, nevaram pārkāpt valstu suverenitāti, nu, lēmt par savu nodokļu politiku, un mēs nedrīkstam arī uzlikt papildus administratīvo slogu uzņēmumu uzņēmumiem. Paldies! Paldies! Kofod kungs, divas minūtes lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Vispirms vēlos jums pateikties par to, ka prezentējāt eh, šo likumdošanas pakotni, kas ir ļoti svarīga, lai izveidot taisnīgu nodokļu sistēmu Eiropas Savienībā. Multe nacionālo uzņēmumu izvairīšanās no nodokļu nomaksāšanas noteikti ir liels kaitējums godīgai konkurencei. Eiropā 2000 eiro uz katru iedzīvotāju gadā, 1 triljons eiro. Tā ir uh, tā cena, ko mēs maksājām par šo situāciju. Tā vietā mēs varētu investēt labklājībā, jaunu darbietu izveidošanā, jaunu cilvēku izveidošanā. Kad pilsoņi redz, ka daudznacionālās kompānijas ne vispār neko nemaksā nodokļos, jo tās it kā nedarbojas ar peļņu, uh, Piemēram, Bēļģija ir noslēgus nelikumīgas vienošanās par nodokļu nemaksāšanu ar piecām multinacionālajām kompānijām. Tādējādi cilvēki redz šo netaisnīgumu, kad valstis un uzņēmumi pārkāpj likumus. Viņi ir jāsod, bet ko mēs varam izdarīt, lai šo sistēmu mainītu? Vispirms mums ir jānodrošina caurskatāmība jo šīs daudznacionālās kompānijas darbojas ēnu ekonomikā, tās izmanto jebkuru iespēju apiet likumu ar līkumu. Tādēļ ir jānodrošina reāla informācijas apmaiņa. Informācijas, caur, informācijas apmaiņa un caurskatāmība ir stūrakmeņi, uz ko būvēt šo cīņu pret izvairīšanos no nodokļiem, un mums ir nepieciešama ziņojuma par katru dalību valstu atsevišķi, lai nodrošinātu to, ka ik viens maksā to nodokļu daļu, kas viņiem pienāks saskaņā ar likumu, lai nodrošinātu taisnīgu nodokļu vidi un lai arī veicinātu mūsu nodokļu bāzes paplašināšanu. Paldies! Tālāk. Ronen Lernens kundz, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Šīs situācija, kas saistīta ar agresīvo nodokļu plānošanu, jau pēc savas būtības izriet no multinacionālo kompāniju darbošanās dabas un īpatnībām. Tādēļ es noteikti atbalstu šo likumdošanas pakotni, jo labāk nodokļu politiku koordinācija un saskaņošana ļaus mums um, izvairīties no situācijām, ka daudznacionālās kompānijas izmanto esošās likumdošanas nepilnības. Uh, Facebook uh, Marks Zukenbergs septembrī teica, ka viņš 99% no savas uh, bagātības ziedos labdarībai cēls žests, bet, protams, viņš tādējādi izvairās no nodokļu nomaksāšanas. Uh, Paldies tālāk Ferberkungs, pusotra minūte lūdzu. Priekšsēdētāji komisāri, dargi kolēģi, vispirms uh, vēlos konstatēt, ka visi esam vienisprātis. Cīņa pret nodokļu nemaksāšanu, negodīgu konkurenci ir jāuzsāk, bet es priecātos uh, zināt, uh, kuru tad aicina rīkoties institūcijas, dalību valstis. Interesanti, kāpēc no padomes neviens nav klāt mm, šajā svarīgajā jautājumā. Tā kā arī priekšsēdētais, padomas priekšsēdētais nav klāt, man jāatzīst, ka nu, tā tāda simbol, tas ir simbolisks žests, un nu, tad viņi droši vien ir uh, tie lielākie grēcinieki, kuru dēļ mums eh, neiet darbus priekšu. Jums, komisārkungs, ir labi priekšlikumi, jūs vēlaties taisnīgu konkurenci, taisnīgu, nevis netaisnīgu. Tas ir kaut kas labs. Es ceru, ka jūsu priekšlikumi tiks eh, uzņemti un arī tas, ka saula līmenī mums ir vienošanās par PEPS iniciatīvu un ka dalībvalstis arī ies uz priekšu šajā virzienā mm, Tātad runājot par nodokļu uh, deklarācijām, uh, valstis nav bijušas gatavas uh, caurskatāmāk skatīt šo jautājumu, kas ceru, ka komisijām izdarīs zināmu spiedienu uz dalību valstīm, sadarbosies vairāk ar parlamentu, lai mēs rīkotos nodokļu maksātāja interesēs, mazu vidējo uzņēmēju interesēs, eh, kam ir, nepieciešama, kam ir nepieciešams darbs un taisnīga konkurence. Paldies tālāk. Eh, Morēla kungs, pusotru minūti. E. Jā, paldies priekšsēdētāji. Komisārs Moskvičī teica, ka jārīkojas ātrāk, un e, es ar prieku e, apliecināšu, ka mans viedoklis sakrīt ar viņa viedokli. Un man šķiet, ka tas, ko mēs uzklausījām šodien no rīta, šis priekšlikums ir kaut kas ļoti labs. Pēc būtības ir kolēģi, kas saka, Nē, tie, šie priekšlikumi nav pietiekami ambiciozi, netiek pārāk tālu, neatrisina lakslīgas problemātiku, um, bet uh, vajadzētu tomēr uh, atskatīties uz to, kas jau panākts. Um, pirms dažiem gadiem es nebūtu varējuši iedomāties, uh, kāds progress tiks panākts. Padomājiet, Lamberkungs, um, problēmā jau nav Moskviči kungā Problēma ir padomē, kas pat nav klāt šodien diskusijai. Un turklāt te runa ir tikai par vienu tādu fāzi. Mēs uh, esam nonākuši fāzē, kur panākts eh, progress, jāizvērtē situācija dalību valstīs, jāizskata hmm, situācija katrā valstī atsevišķi un eh, jāizanalizē, kāda ir caurskatāmība. Uh, Un mums, mēs visi zinām, ka tā skatāmība tik labi pagaidām nav, ka mums te jāiet tālāk, ka mums jāpadomā par multinacionālo koncernu eh, situāciju un ziņojumu iesniegšanu no šo uh, korporāciju puses. Uh, jāpadomā, kā publiskot šo informāciju, kā to padarīt pieejamu. Tad jābūt godīgākiem, at atvērtākiem, jāiet uz priekšā ātrāk un jāsadarbojas ar komisiju. Morel, Morel kungs, jums ir jautājums no Lamberta kunga, vai jūs atbildēsiet? Morel kungs, tā kā jūs atga, atsaucāties uz uh, manu uzstāšanos, tad nevajadzētu nepareiz interpretēt mans priekšlikumus. Es uh, runāju par priekšspēli. Nu, es vienkārši neteicu, ka priekšspēle nav svarīga. Es teicu, ka tā ir ļoti svarīga, bet uh, es teicu, ka pats akts pēc tam ir vēl svarīga svarīgāks. Un uh, mums tagad, mēs no viena, no viena esam tagad nonākuši līdz citam, un ka beidzot jārīkojas un jānāk klāj ar normatīvu aktu. Dargo kolēģi Lambert, es tā kaismīgi uzklausīju arī jūsu metaforas un īstenībā ar prieku turpināšu šis, šo eifemestisko. Uh, analoģiju, bet, nu, Moskoviči kungam tagad ir vīzija, un viņš ir gatavs iet uz priekšu. Jūs vēlaties aktu, es arī vēlos to pašu, bet vajadzētu arī mm, saprast, kas ir mūsu sabiedrotie un ka viņi ir jāpārliecina. Paldies, priekšsēdētāji! Jūsu priekšlikums eh, ir krietni tālāk nekā pat labi panākt vienošanās starptautiskā līmenī, ar savu jeb VCD eh, līmenī. Un es domāju, ka ir nepieciešama, zinām, manevrēšanas iespēja arī vienlīdzīgai konkurencei un nodokļu jomā. Pretējā gadījumā mēs kaitēsim šajā konkurencei Eiropas Savienībā. Jūs vēlaties nodrošināt vienlīdzīgus spēles apstākļus visiem, saka komisija, bet nu tad lūdzu dariet arī tā. Jo, nu, piemēram, tas, ka joprojām pastāvēs nodokļu oāzes un, labi, zinām, ierobežojumi tur būs un brīnišķīgi, protams, to arī Nīderlandē vērtē pozitīvi, bet ir nepieciešams tiešām nodrošināt to, lai tad šis lēmums attiecās uz visiem. Un nu, konsolidētā nodokļu bāze uzņēmumiem, manuprāt, ir, ir kalpo nedaudz citiem mēķiem. Uh, Mēs esam skeptiski noskaņots, es nedomāju un, un eh, neredzu, kā tas eh, uzlabojas eh, globālo konkurenci, Eiropas Savienības kompāniju globālo konkurenci. Kopēja nodokļu bāzē Eiropas līmenī nav nekāda pamata. To ir trimta, prego. Karas kungs, pusotra minūte. Priekšstādētāja komisāra kungs, Ir nepieciešams cīnīties pret nodokļu izvairīšanos, nodokļu nemaksāšanu, nodokļu nevienlīdzību starp um, maziem un lielajiem uzņēmumiem. Tas, protams, ir apsveicami viss. Bet priekšlikumi, kur ir seši saistoši pasākumi, ko piedāvā komisija, un šis priekšlikums ne tikai uh, nodrošinās OECD rekomendāciju īstenošanu, bet ies tālāk par to. Nu, par principā tas būtu apsveicam, jo mēs vēlamies, lai šie seši priekšlikumi maksimāli ātri tiktu arī iedzīvināti, īstenot uz vietām. Mēs zinām, protams, ka ne viss tiks atrisināts kopējā konsolidētā nodokļu bāze, piemēram. Nu, mēs gaidām priekšlikumu šai sakarā. Ja tāpat arī Valstīm, valstīm specifiskie ziņojumi par multinacionālajām korporācijām, arī to sagaidām. Parlaments eh, vēlētos redzēt galdā priekšlikumu šai sakarā. Ir eh, tāpat nepieciešams nodrošināt arī PVN eh, um, regulas um, unificētu ieviešanu. Langenkungs uz to norādīja. Mums um, vajadzētu nodrošināt to, lai um, nodokļi nonāk uh, dalībvalsts un Eiropas Savienības kasēs, nevis pašu korporāciju kasēs. Mums ir vēl daudz darāmā, bet esam spējuši svarīgi pirmo soli. Paldies! Onorevole Koferāti, un minūte ir tre. Koferāti, kungs, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs runāja par uh, lietām, kam noteikti varam piekrist. Un šis uh, virziens, ko mēs redzam uh, pakotnē, noteikti ir atbalstāms bet jāsaka, ka viss ir atkarīgs eh, lielā mērā eh, no komisijas ambīciju līmeņa, lai um, izveidotu mm, tādas eh, nodokļu pārvaldes sistēmas, kas patiešām sniegtu rezultātu. Un, uh, mums eh, trūkst, eh, piemēram, konkrētu atbilžu uz eh, jautājumu par to, kā darbosies šie ziņojumi par attiecīgām valstīm. OECD norādīja uz to, ka šī informācija būs pieejama tikai nodokļu iestādēm, bet iedzīvotājiem sabiedrībai šī informācija nebūs pieejama. Un es domāju, ka jūs, komisāri, eh, zinat, ka tad, kad eh, līdzīgi pasākumi tika, tika veikti attiecībā uz eh, bankām, tad mēs redzām, ka konkurence nebūtu nesamazinājās, bet drīzāk palielinājās. Es domāju, ka tieši tas pats varētu notikt arī nodokļu jomā. Vēl gribētu piebilst, ka Šajā e, gadījumā mums ir nepieciešams nodrošināt ātrāk šīs pakotnes e, pieņemšanu. Jā, tā tas ir, bet es domāju, ka mēs varētu vēl ātrāk to izdarīt. Paldies, tālāk Hokmārkungs pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu pateikties komisijai par šo pakotni, jo uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai nodokļu sistēmas būtu godīgas, lai izvairītos no tā, ka ir uzņēmumi, kas nemaksā nodokļus, izvairās no nodokļu maksāšanas, darbojas necaurskatām. Bet šajās diskusijās šķiet mēs aizmirstam, ka Eiropai ir jābūt konkurētspējīgai ekonomikai. Un godīgi sakot, Eiropas Savienība ir e, globālajā ekonomikā viens no reģioniem ar smagāko nodokļu slogu un nebūtu ne to labāko izaugsmi un nebūtu ar ne to uh, inovatīvāko izaugsmi, ko redzētu uzņēmumos. Es domāju, ka mums vajadzētu skatīties uz šo faktu kopumu, jo ASV, piemēram, nav gatavi iet tik tālu kā tas, ko ierosina Eiropas Savienība. Eiropas Savienība patiesībā skrien ar, um, notikumiem pa priekšu un ir gatava darīt daudz vairāk nekā to, ko prasa um, OECD. Bet uh, digitālajā ekonomikā ir ļoti grūti noteikt, kur uzņēmums darbojas, kurā geogrāfiskajā teritorijā uzņēmums darbojas, šķiet uh, vajadzētu ņemt vērā šīs pārmaiņas uh, saimnieciskajā darbībā. Un mums ir jāveido tādā nodokļu sistēma, kas ir gan caurskatām, gan tāda, kas veicina konkurētspēju un izaugsmu, jo Eiropa nav konkurētspējīga ekonomika. Paldies! Paldies, Gila kund, vienu minūti lūdzu. Paldies, priekšsētāja komisāra kungs. Uh, mēs vērojam vēsturisku pagriezienu un nodokļu sistēmas jomā. Vai nu mēs ķeramies vērsim pie ragiem un sākam kaut ko darīt, vai arī turpinām to, kas eh, iesācis pirms daudziem, daudziem gadu desmitiem. Mums ir nepieciešami vienādi spēles noteikumi, kas vienlaicīgi ļauj Eiropas Savienības uzņēmumiem kļūt par līderiem globālajā ekonomikā. Tas, ka šeit klāt nav prezidentūras pārstāvi, ir ļoti žēl. Tīpaši ņemot vērā to, ka Nīderlanda ir viena no tām dalību valstīm, ka ir jāuzņem zināma vainas daļa tajā, ka ir izveidojusies šāda situācija. Ir jāveido tāda sistēma, lai multinacionālie uzņēmumi nevarētu pārnest savu peļņu uz uh, dalību valstīm, kur nodokļu sloks ir mazāks. Uh, ir jāveido tāda likumšana, kas neļauj multinacionālajām kompānijām likumīgi izvairīties no nodokļu maksāšanas. Šīs nepilnības likumdošanā ir jālikvidē. Es domāju, ka šis ierosinājums, ar ko komisija patreiz nāk klajā, ir svarīgs solis eh, priekšcīņā pret to. Times eh, vakar norādīja to, ka uh, British Petroleum, AstraZeneca un eh, Shell nav nomaksājuši uzņēmumu nodokli apvienotajā karalistē atbilstoši pie mums spēkā esošajam likumam. Un es domāju, ka mums ir jādara viss, lai pilsoņi mums varētu uzticēties šajā jomā. Paldies! Tālāk. Māristāna kungs un uh, eh, atgādēm izteiktumiem vajadzētu ievērot runas laiku. Mursan kungs, pusotru minūtu jūsu rīcībā. Paldies, jūs esat ļoti dāsnis, priekšsētājs šodien piešķirt mums papildu runas laiku. Komisāra kungs, kolēģi, pozitīvi vērtēja komisijas priekšlikumu par uzņēmumu nodokļu bā, tātad, bāzi. Sen gaidījām šo priekšlikumu gadam priekšlikumu par kopēju konsolidēto nodokļu bāzi, kas nāca klajā 11. gadā, bet pārliek maz ir darīts, lai šis priekšlikums tiktu īstenots laivu valstu līmenī. Te ir jāpiestrādā, daudz ātrāk jāpiestrādā. Līdz šim lielās uh, starptautiskās kompānijas ir uh, ļoti veikli manipulējušas ar saviem nodokļiem, tas nav nācis pa labu konkurencei un MBU. Konkurence jābruģē, jābruģē ceļš vienlīdzīgiem spēles noteikumiem un apstākļiem starp MBU un lielajām kompānijām. Tas uzlabos nodokļu un uh, uzņēmējdarbības vidi kopējā tirgu un neatkarīgi no kompānijas um, izmēra. MEU rada visvairāk darba vietu Eiropas Savienībā. Vienādojot nodokļus, mēs uh, sekmēsim arī nodarbinātību. Turklāt uh, uzņēmēja darbība un jaunu uzņēmumu radīšana ir būtiska jaunām darbvietām un izaugsmē nākotnē. Tikai tādējādi mēs varēsim ilgtermiņā izmantot Eiropas Savienības uzņēmumu konkrētspējas priekšrocības jānodrošina vienlīdzīgas spēles apstākļi visām kompānijām, jāuzlabo sadarbību un koordinācija Eiropas Savienības līmenī. Mums daudz ko vēl jāpiestrādā šajās jomās. Līdz šim pārobežu e tirsniecību un komerciju joprojām nav bijis optimālā līmenī. To uzlabojot, mēs veidosim priekšnoteikumus patiesi integrētiem kopējiem tirgumu nākotnē. Paldies! Grācie, grācie, per... Paldies un paldies, ka iekļauties runas laikā. Tā, tā turēt! Tanga kungs tālāk. Vienu minūti jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, šī tā daudzsološa vēsturiska iespēja mums visiem pielikt uh, punktu šim globālajam fenomenam, nodokļu nemaksāšanai. Nu, šo, šis prakses rezultātā rodas nevienlīdzīga konkurence starp dalību valstīm, kā mēs to esam dzirdējuši. Nu, un šī, šis fenomens, šī nu, industrija nozara patiesībā izmanto um, situāciju, kurā nodokļu uh, tiesību akti būtu raksturojami kā tāda džungļa Eiropas saimnība, un tā rezultātā lielās kompānijas, kas ir veiklākas, iemanās nemaksā vispār nekāds nodokļus. Jā, Nīderlandes uh, prezidentūra gan nav ieradusies, nu, tās uh, vārdā, līdz ar to es vēlos pavaicāt, vai mēs tomēr esam pilnvērtīgi izmantojuši vēsturisko iespēju. Un šeit man bija kritiski komentāri šai sakarā. Pirmkārt, būtu jārada dalību valstīm iniciatīvas, eh, stimulus šajos dalību priekšlikumos, pazemināt nodokļus. Mans konkrētais jautājums komisijai lūkāts, kas tad eh, notiek beigās ar šo ideju minimāla efektīvā nodokļu bāzi, ko izstrādāja lielo dalību valstu koalīciju šo priekšlikumu, kas ar to ir noticis. Un atkārt, patiešām šis priekšlikums nodrošina mm, līdzekļus, ar ko palīdzību mēs novēršam no izvairīšos no nodokļu maksāšanas tagad, ir skaidrs, ka radošās, radošas kompānijas atradīs jaunus veidus, un, protams, jāpiestrādā ar uh, uh citīgāk, lai pieliktu punktu šim fenomenam reiz pa visām reizēm. Balcikungs, uh, paldies priekšsādētāji! Nu, priekšlikums ir uh, svarīgs, uh, un es domāju, ka svarīgi, lai komisija pieturētos pie OECD priekšlikumiem, jo, kas attiecas no koordināciju, Eiropas Savienībā nav nekāda sāla ir nepieciešama kopēja rīcība starptautiskā līmenī, lai saglabātu Eiropas uzņēmēju konkurētspēju. Nu, jāņem vērā, ka ne jau Eiropa ir šeit um, priekšgalā, avangardā, bet trešās valsts vairāk, un to jāstrādā kopā ar tām, lai pakāpeniski mēs uh, īstenot OECD rekomendācijas. Pozitīvi vērtējam to, ka komisija prezentēs eh, tātad jauns priekšlikums attiecībā uz izvairīšanas no nodokļu maksāšanas apkarošanu. Ceram, ka sakos darbi un uzticamies priekšsētā jums, ka jūs padomē, jūs kolēģi padomē spēs pārliecināt eh, kolēģis eh, attiecīgi piestrādā pie šo priekšlikumu pieņemšanas. Nodokļu komiteja šeit parlamentā ar lielu interesi sekos līdz tam, kā sekos uh, notikuma attīstība, ir nepieciešama atskaitīšanās pa valstīm, un, lai arī ir, būtu priekšstats par to, kāda ir situācija nodokļu administrācija dalība valstīs, jākoncentrējas uz efektīvākiem un, un iedarbīgākiem līdzekļiem. Ir pareizi, ka darbības joma koncentrējas līdz ar to vairāk uz eh, starptautiskajām multinacionālajām kompānijām vēršoties uz eh, Eiropas Savienības ko, kompānijām vien, mēs eh, rīkotos nepamatoti. Mēs atbalstam visus pasākumus, eh, kas būtu vērsti uz nodokļu bāzes optimizāciju un vienlaicīgas nodokļu bāzes veidošanu. Jāņem vērā, ka MBU iespējas izvairīties nodokļu maksāšanas ir daudz mazāks nekā no liela korporācija, līdz ar to nepieciešams skaidrs definīcijas ir jārīkojas steidzami, nepieciešama koordinācija Eiropas līmenī. Ir ja nepieciešams priekšlikums par kopējo, kopējās nodokļu bāzes aprēķināšanu. Tāds jau ir sagatavots, būtu tas e, jāvērš uz priekšu. Paldies! E, paldies, Pācikungs, e, Regija Atandokungs, vienu minūtu jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Vairums eh, kolēģi šeit viennozīmīgi atbalsta mm, jūsu priekšlikumu, Maskovičī kungs. Ir jāatcerās par nodokļu nemaksāšanu, kas eh, gan eh, apdraud ekonomikas izaugsmu, gan arī mūsu sociālo kohēziju. Ceļš tomēr būs grūts un, un iekšķiem kaisīts, un vērsīšu uzmanību uz vienu apstākli, kas attiec uz šo institūciju daudz politisko grupu pārstāvi šeit uh, eh, uzsver, kā izmantot nodokļu suverenitāti, lai uh, veidotu vienlīdzīgu konkurenci, ir vēlami. Es to neuzskatu par godīgu konkurenci. Kas tad tā par godīgu konkurenci kopējā tirgu, ja um, ir vienota valūta, bet nav vienota nodokļu, vienota nodokļu normatīvas, sacīsim. Kā tad mēs varam uzskatīt, ka tā ir vienlaicīga konkurence? Nu, un dalībvalstis ir eh, nākamās, kas uh, eh, apdod šos procesus, dalībvalstis nevēlas, lai komisija uzņemtos atbildību par fiskāliem uh, jautājumiem. Paldies! Paldies, Regners kundze, minūte jūsu rīcībā. Priekšstādātāji, šī pakotne viennozīmīgi ir labs uh, solis ceļā uz uh, vienlīdzību no, uh, nodokļu jomā. Ir ja nepieciešams, lai uz visiem attiektos viens spēles noteikumu, gan uz uh, privātpersonām, gan uz uzņēmumiem, ir nepieciešama vienota Eiropas sistēma līdz ar to. Princips, ka multinacionālajie uzņēmēji, kā piemēram McDonald's, piemēram, tiek traktēti kā, kā viens uzņēmums un, un nevis kā frančīze, nevis kā uzņēmēja ķēde, nu, tam būtu beidzot jāpieliek punkts. Bet ko es nesaskatu šajā tiesību aktu pakotnē, un to pieminē arī kolēģi, un kas ir īpaši svarīgi arī, tad, tad vajadzētu censties tomēr nodrošināt vairāk lielāku transparents un šis country by country reporting uh, ziņošana par konkrētām valstīm ir nepieciešama. Es esmu runājusi ar uh, Nīderlandes uh, priekšsētājs pārstāvīja, ka, ja tiks izveidots, uh, izstrādāts uh, ietekmes izvērtējums, tad uh, Nīlanda būtu gatava atbalstīt komisiju šajā virzienā, lai mums nepārētosim pie OECD normatīviem, kas līdz šim ir bijis tātad uh, uzstādījums. Un tāpat arī uh, šādā intelektuālās īpašumtiesības. Šeit arī mēs vēlētos lielākas ambīcijas sagaidīt no komisijas. Paldies. Uh, tālāk uh, nākamajam kolēģim Žanīkungam minūte. Paldies, um, priekšsēdētāji. Es arī, principā, pozitīvi vērtēju šo priekšlikumu pakotni, to jau uzsver uh, kolēģi šie pasākumi ir pareizajā virzienā. Līdz ar to vēlos uzteikt eh, komisijas eh, labo darbu. Bet eh, ņemot vērā to, ka tomēr vajadzētu nodrošināt, ka visi uzņēmē Eiropā maksā nodokļus tur, kur, kur tiek gūst pēļņu. Nu, šis, šie tiesība akti šajā virzienā ir vērsti, un tas arī vairos uh, caurskatāmību nodokļu oāzes un paradīzes, nu, pie definīcijas šeit vajadzētu piestrādāt. Tāpat arī kolēģi pats sacīja, ka intelektuālās īpašuma tiesības eh, nav šeit vēl eh, gūšas pienācīgu uzmanību, arī tam vajadzētu pie, vajadzētu, pie tā vajadzētu piestrādāt. Un uh, es vēlos uzsvērt, ka te nav runa vien par uh, Eiropas Savienības konkurences uh, saglābšanu, bet uh, runa par to, ka kamēr uh, lielās korporācijas maksā tikai uh, Kāpēc Laibvalstu un Savienības eh, nodokļu kasēs tikmēr lielais eh, eh, uzsvars, tātad svars joprojām gulsies uz mazo uzņēmumu pleciem? Tālāk, brīvais mikrofons, laika mūsu rīcībā nav daudz, saka priekšstādātājs. 12. uzstāsies Igaunijas republikas prezidents, tā kā lūdzu, lūdzu, pēc tam īsti izsakieties kolēģi Malčiča kungs, minūtes rīcībā. Malčiča kungs. Jā, paldies priekšstādātājiem. Es piekrītu, ka mums ir nepieciešama jauna pakotne nodokļu caurskatāmības nodrošināšanai. Dalību valstīm ir nepieciešams teikties pēc nodokļu normatīvu harmonizācijas. Šī komisijas priekšlikuma pakotnē koncentrējas uz uh, vairākiem svarīgākiem pasākumiem, kas ir jāizteno, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Ir nepieciešama dalību valstu pasākumu koordinācija, ir nepieciešams uzlabot uh, nodokļu eksēšanas uh, efektivitāti, nu, un arī paša, no, nu, pats nodokļu nomaksas, nomaksas mehānisms tam jākļūst, jākļūst efektīvākam. Mums nevajadzētu uzlikt vēl papildus slogu kompānijām, kas maksā optimāls nodokļus jau šā kārtā. Un man ir jautājums, komisārkungs, uh, jūs atteicāties no kopējās uh, um, nodokļu uzņēmumu bāzes aprēķināšanas, kā, ko tad jūs darīsiet tā vietā, lai um, šī ideja nepačabētu. Paldies. Uh, minūte nākamam kolēģim. ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Jā, paldies. Uh, uh, ir nepieciešams nodrošināt automātisku informācijas apmaiņu un uh, līdz ar to novērst izvairīšos nodokļu nomaksas tas sauktie tax rulings, eh, um, nolēmumi nodokļu jomā. Tie ir jānodrošina efektīvi šo nolēmumu apmērs ar dalību valstīm. Ir nepieciešama unificēta um, šo normu piemērošana, lai novērstu to, ka multinacionālās kompānijas izvairās no nodokļu maksāšanas. Simtiem miljoniem, pat miljārdu tiek ietaupīts tagad lielajās kompānijās, eh, jāpilslabo līdz ar to informācijas apmaiņu, visām valstīm jāveic pasākumu, lai mēs nodrošinātu to, ka lielās kompānijas eh, tiek aplikts nodokļiem tur, kur reāli notiek eh, eh, to uzņēmē darbību un kur tās gūst peļņu. Ir jāatcerās par nodokļu paradīzēm, Nīderlanda, Luksemburga vai kas tāds tā vēl būtu, tas ir jāapkaro. Luksemburgas skandālu nevajadzētu aizmirst. Man prieks, ka komisijas tos priekšlikumus to ņem vērā. Paldies! Flanagana kungs, lūdzu. Sono chiesto la parola. I didn't put in for catch the eye. Es nepieteicos brīvē mikrofonam, bet, bet labi. Tad eh, Grapīnī kundze aicina priekšsēdētājs. Paldies priekšsēdētājiem. Es nevēlos kritizēt, bet um, es vajadzētu atzīt. Uh, uh, ka šis priekšlikums, šī, šī pakotne ir solis uz priekšu. Jāskatās, kā tā tiks piemērota. Dalība valstīm ir subsidaritāte fiskālajā jomā, tas ir skaidrs, bet eh, skaidrs ir arī tas, ka jāapkaro netaisnīga aplikšana nodokļiem un eh, jāpasargā MVU no lielo koncernu puses. No lielajiem koncerniem, jo Pagaidām viņi spēja rīkoties eh, bez jebkādām konsekvencēm. Mums jādomā arī par eh, uzņēmē darbības vidi, tās uzlabošanu, un komisāram vajadzētu ieklausīties mūsu teiktajā. Paldies, Urtas kungs, viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem, komisāra kungs. Es domāju, ka komisija apzinās ka mēs neesam apmierināti, jo komisija dzelžēnu roku mēģina ieviest savus noteikumus, ļoti stīvi un stingri tas notiek un um, arī lēni, un mums tas nepatīk, tas nav elastīgi. Tas arī neatbalsta Eiropas Savienības garam. Mēs te runājam par tad ietvara mm, izveidi, un tas jādara ātri uh, Mums jāņem tas labākais no ieteikumiem. Uzņēmējiem vajadzētu atkarībā no valsts. Nu, tad, ņemot vērā katras valsts specifiku, izanalizēt un saprast, kā vislabākā veidā gūt peļņu, un tam mums ir nepieciešami ambiciozi un tālējoši priekšlikumi. Paldies! Nākamais runātais. Eiropas komisijas paziņojums par nodokļu nemaksāšanas apkarošanu un cīņu, cīņas uzņemšanu pret uh, multinacionālajām korporācijām ir tāds svarīgs signāls. Mēs atzīstam problēmas esamību un uh, piedāvājam pasākumus, bet uh, praktiski nekas vēl nav noticis. Nenotiek nodokļu iekasēšana tā vietā, kur notiek patēriņš vai peļņas saražošana. Uh, Mēs vēlamies direktīvu nodokļu nemaksāšanas apkarošanai. Tam ierosina 2016. gada rudenī um, kā tādu termiņu, bet uh, tas nozīmē faktiski, ka direktīva netiks uh, pieņemta uh, vēl divus, trīs gadus. Un tā ir kavēšanās. Mums jau tagad jāveic nodokļu sistēmas sanācija. Uh, Un, ja jūs vēlaties kaut ko darīt tagad, tad jums tas arī jāpierāda. Paldies! Es vēlos sveikt eh, priekšsēdētāju Junkeru šeit zālē. Un tagad komisāra Moskviči ir iespēja atbildēt. Paldies priekšsēdētāju, kungs, dargi kolēģi. Prieks bija uzklausīt šos komentārus, gandrīz 50 kopumā. Tas ļauj arī uh, Uh, saprast, um, cik svarīga mums visam ir šī diskusija un cik svarīgi ir kopīgiem spēkiem turpināt cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu, kas ir uh, pamattemats uh, šajā kolēģijas pieņemtajā pakotnē. Runa ir par nodokļu sistēmu sanāciju un um, pārveidošanu tādā veidā, lai tās darbotos taisnīgāk objektīvāk, uh, um, atbilstošāk 21. Uh, gadsimta vajadzībām un atbilstošāk Eiropas Savienības prasībām. Man rēģējot ir trīs uh, piezīmes. Tie, kas atraucas par ietekmes novērtējumu un par to, kā tas ietekmēs Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Nē, nodokļu caurskatāmība un nodokļu taisnīgums neapdraud uzņēmumu konkurētspēju. Mēs te redzam tādu globālu uh, strāvojumu, tātad globālu uh, fenomenu. Visi vēlas uzņemt šo cīņu pret nodokļu nemaksāšanu, un mums tam jāpieslēdzas un ātri jārīkojas. Um, Rīgā 20, Antālijā mm, runāja par uh, to pašu pēc būtības. Un, uh, Uh, īstenībā runa ir par pilnīgi pretējo. Mūsu uzņēmumiem tas nozīmē vairāk juridiskās drošības, mazāk administratīvo slogu un uh, taisnīgāka, labāka konkurētspēja. Tātad uh, viss, kas ir labs taisnīgumam, ir labs arī investīcijām. Par otru piezīmi. Tagad uh, bumba atrodas dalību valstu uh, laukumā un uh, Es neesmu šeit naivs. Es saprotu, ka domstarpības būs lielas. Strīdīgs ir šis jautājums, te jāapvieno kaut kādā veidā nacionālās politikas ar Eiropas politiku, un tas jādara ātri turklāt. Um, mums ir šī direktīva par uh, automātisku datu apmaiņu par nodokļu situāciju. Es uh, neslēpšu, šeit ir ļoti grūti panākt vienprātību uh, starp 28 dalību valstīm, bet jūs varat reiķināties ar manu pilnīgu atbalstu. Es darīšu visu, lai padomi pārliecinātu. Bet, protams, man vajadzīgs arī jūsu atbalsts un jūsu konstantais uh, politiskis spiediens, jūsu reformatīvā deksme. Un citādi grūti ir pārliecināt dažas nacionālās valdības. Tātad jūs aktīvajam atbalstam ir ļoti liela nozīme. Un treša piezīme. Daudz komentāru izskanēja par ziņojumiem no katras valsts, un uh, daudzi pieprasīja arī pilnīgu uh, publis, publicēšanu, šīs informācijas publicēšanu. Uh, es uh, personīgi ļoti atbalstu šo domu, bet vajadzētu pragmatiski tam pieiet. Jā, caurskatāmībai. Mm, Bet runāt par publicēšanu, jā, bet tik tālu, kamēr tā netiek apdraudētas investīcijas eh, vai arī komerc noslēpumi. Tad runājot par eh, apmaiņu eh, pārvaldību līmenī, tad mēs runāsim vēl ar SAU, jo viņam tur ir interesantas idejas un dalība valstis, tad cerams arī iesaistīsies šajās sarunās. Es eh, noslēgumā vēlos uzslavēt eh, šo diskusiju, arī Lamberta Gunga humoru eh, un īsu ieskatu tajā, kā francūži pieiet mīlestības lietām. Es varbūt neiedziļināšos tajā, bet teikšu, ka priekšspēle tiešām tad nepieciešams priekšnosacījums izdevušamies aktam pēc tam. Un, um, Tik tiešām Francijā problēma tāda samilzusi un ātri jārīkojas. Te gan ir daži riski un mīlestība un politika tomēr nedaudz dažādas lietas, tā kā darīsim visu, lai pēc iespējas ātrāk nonāktu pie normatīva akta, bet tam jāpiet arī racionāli un piesardzīgi. Paldies komisāram Moskvičīm diskusijā līdz ar